Un tāpat jāpārliecinās, ka Kongo Demokrātiskajā republikā cilvēktiesība aizstāve Kristīna Masīka Bihamba, kas ieradās šeit parlamentā. Uh, Madame Vergia on the 7th of March. Uh, she is uh, the leader of the NGO uh, called Association of Women for the Victims of Sexual Violence. Um, and she gave an interview in the BBC radio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 ārlietu ministri tiksies un apspriedīs lēmumu par iespēju mainīt savu nostāju attiecībā uz Eiropas sankcijām, kas tiek izvirzīts pret Mjānmu. Nu, drīzāk tās, tie droši kādas sankcijas atcels. Nu, redzēsim, kas notiks tālāk. Par vēl, vēl viena tāda jaunāka informācija. Um, Anna Gomes izteica ielūgumu, kas um, cilvēktiesība aizstāvēja no Etiopijas cilvēktiesību padomas, e, un lūk, šajā sarunā tika uzsvērts, ka Etiopijā cilvēktiesību situācija, protams, ārkārtīgi traģiska. E, ir vairāki likumi, kas vēršas pret cilvēktiesībām, piemēram, pretterorismu likums šajā valstī tiešām ir ļoti lielā mērā pret jebkurām tiesībām izteikties Un tas turklāt apdraud žurnālistu neatkarīgu, neatkarīgu darbu un apdraud arī opozīciju. Viņi visi var tikt tagad saukt par teroristiem, teroristiem un tikt arestēti. Domāju, ka turpmākajās debatēs mums ļoti uzmanīgi jāskatās līdz, kā mēs varētu daudz fokusētāk sakot līdz cilvēktiesību situācijai tieši Etiopijā. Tālāk par starptautisko kriminālu tiesmu runājot. Es domāju, ka ārkārtīgi pozitīvi, ka Gvatemala ir uh, ratificējusi šo ICC 2. aprīlī. Mēs augstu vērtējam šo valdības soli. Vēl viens jautājums. Eh, Malāvī šobrīd arī ir jauna valdība. Uh, jauna vadība, un tā organizēs Āfrikas Savienības nākamo sanāksmi, un es rakstīšu viņu prezidentam, lūkšu viņu izturēties strikt un neuzaicināt, piemēram, Mālu Bašīru no Sudānas eh, piedalīties šai sanāksmē konferencē. Jo, protams, ka ir iz, pret viņu ir izdots aresta orders. Abdullah Alkavaļa pēdējā laikā arī parādījās ziņās, uh, Viņš tika mm, ieslodzīts pēc protestiem un uzsāka bada streiku uz vairāk kā 60 dienām, protestējot pret eh, viņa valstī īstenotiem cilvēktiesību pārkāpumiem, un valdība savukārt to komentēja tā, ka, lūk, viņa veselības uh, problēmas nav nopietnas, bet esam saņēmuši informāciju no citiem avotiem, ka šīs veselības problēmas ir gan nopietnas. Mums jāskatās, jāmeklē veidi, kā protestēt par šo situāciju, esam sazinājušies ar mūsu uh, priekšādātāju Šulca darbiniekiem un dienestu, lai šo jautājumu noskaidrotu. Nu un tā tad. Tādi bija mani priekšēdētājs paziņojumi. Domāju, ka līdz ar to esam gatavi sākt tālāko darbu. Šķiet ir ieradušies arī kolēģi no Lībe komitejas nu un citām. Viņi, protams, arī uzmanīgi sakos līdz notikumiem. Mēs uh, tālāk runāsim par cilvēktiesību pārkāpumiem kontekstā ar šīm slēpenajām pārvietošanām, eh, terorismu apkarošanas nokos, redz, ka šeit arī Sāra Ludforda, kas ir no Lība komitejas, tāpat šeit ir Helēna, tāpat šeit grasies būt Helēna Flotra, varbūt viņa ieradīsies vēlāk sanāksmes gaitā, šobrīd viņu vēl te neredzu. Šis jautājums slepens personu aizturēšanas un pārsūtīšanas prakse un kā ievērot cilvēktiesības apkarojot terorismu. Uh, ir tēma, ko izvēlējāmies šai sanāksmē, e, un tā nebūtu nav jauna. Šeit Eiropas parlamentam par to esam diskutējuši e, ļoti daudz, un tas ir ļoti svarīgs temats, īpaši šeit salīdzinot ar citām iestādēm. Es domāju, ka parlaments bija tas, kas bija visaktīvākais strādājot pie šī jautājuma. Tik izveidot arī īpaši izmeklēšanas komiteja, pagaidu komiteja, kas strādāja pie uh, iespējamām personu aizturēšanas pārsūtīšanas prakses identificēšanas tika tātad šī komiteja izveidota jau 2008. gadā. Komitejas ziņojums tika publicēts 2007. gadā. Un tā Parliament adopted a resolution with 46 detailed recommendations to member states, the council and the commission. That, uh... pieprasīja, un tagad ļaut man citēt, lai tiktu izteikt skaidru un spēcīgu deklarāciju no gan no states calling on the US government to put an end to the practice of extraordinary rendition. More than a year ago,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 and enforced or involuntary disappearances. Various United Nations bodies have in the past heavily criticized the policy of extraordinary renditions, uh, identifying it as a clear and serious uh, prakse ir nopietna starptautisko tiesību. Un turklāt arī ņemot vērā arī starptautisko ietveru, kas ir jāpiemēro arī jau, jau kādās apstākļos arī, protams, kas ir bijuši pēc 11. septembra uzbrukumiem ASV. Un mēs nevēlamies uh, to turpināt, mēs vēlamies nosodīt visas valstis, kas to ir īstenojušas. Mūsu veiktājs pētījums, atano pētījums par slepenajām personu aizturēšanām, kas tika arī, arī prezentēts cilvēktiesību padomes 13. Uh, sesijā, 14. sesijā, kas notika 2010. gada jūnijā, uh, par šādu slepeno aizturēšanu un pārvietošanu, tieši norādīja, ka saskaņā ar gan veiktajām pretorismu politikām e, šāda praksa bijusi ļoti izplatīta. Un tas viss kā esam šī virsraksta e, cīņa pret terorismu. Vienlaikus mēs atzinām un norādījām, ka tas viss notiek tieskajā vakumā, kur nebija ne absolūti nekāds tiesību segums šāda veida darbībām. Un šādā laika, um, situācijās mēs norādījām, ka dažāda veida iespējamā aizstāvība personām vispār tik liektā. Tur vispār nebija nekāds iespējas norādīts. Un tāpat arī eksperti ir norādījuši, ka nevienā no šiem gadījumiem nav bijusi patiesa izmeklēšana, un līdz ar to neviens vispār nav arī par to vēl sodīts. Līdz ar to arī cietušie nav saņēmuši nekāda veida kompensācijas. Eksperti arī pieprasīja, lai valstis izveidotu neatkarīgas iestādes un veiktu pamatīgas izmeklēšanas pār eh, šādiem apsūdzībām pār slepeno personu aizturēšanu, pārvietošanu un saukt par atbildības vainīgos. Un, lai norādītu, kā tiešām tāds informācija būtu jāpublisko. Norādot arī sniedzot pārskatu par um, pārvietošanu, par nepieļaujamu tieslietu pārkāpumiem tiesību pārkāpumiem un nodrošināt vajadzīgās kompensācijas. Mēs atbalstām šādu veidu atbalstus un mēs uzskatām, ka ir jārieģē un veiktie pasākumi, kas ir iekļauti arī šajā kopīgā pētījumā, arī jāīsteno tādā veidā, lai tiešām šīs rekomendācijas mēs vēlāk īstenotu. Sākot no 4. aprīļa. 4. aprīļa jāatzīst, ka mēs esam tikai saņēmuši 9 atbildes un trīs no tām ir no Eiropas saimnības dalībvalstīm, kas atbildējušas mūsu jautājumiem. Un es aicinātu arī vēl citus, kas ir, ka mēs esam uzdevuši jautājumus Eiropas saimnības valstīm, aicināt tomēr atbildēt uz mūsu ANO jautājumiem. Esmu arī uzņēmis, kon, uzņēmis jau kontakts ar ASV valdību par daudziem saistītiem jautājumiem, kas īstenībā saistīti ar ASV um, ierēģu un tātad uh, drošības personāla veiktajām spīdzināšanu arī slepenos cietumos. Mans sarunas ar ASV valdību šobrīd ir konfidenciāls, bet to mēs varam apliecināt, ka tās šobrīd jau tiek sadarbības gaisotnē. Eiropas parlamenta centieni nodrošināt to, ka arī Eiropas atbildīgās amatpersonas būtu sauktas par atbildības un atzīts iesaistīšanos, diemžēl virzās ļoti slēnām galvenokārt mēs runājam, ka tās vai nu ir parlamentārās grupas, kas ir, ir izmantotas komisijas izmeklēšana, parlamentārās izmeklēšanas komitejas vai arī starp um, ministriju darba grupas, ir vēstas to, lai izmeklētu šādas situācijas, bet jāatzīst, ka rezultāti absolūti tādi nekādi. Viņi nevar nec apstiprināt, ne noliegt šādu praksi, tātad izmeklēšanu par, um, par veiktajiem personu aizturēšanām. Tāpēc mēs uzskatām, ka te jāķerās pie vairākiem uh, citiem līdzekļiem. Viens no līdzekļiem, kā varbūt izbeigt šādu nesodamību, būtu veikt papildus izmeklēšanas, kā arī tas jau ir noteikts arī 12. Kon pa, konvencijas pret spīdzināšanu pantā. 12. pantā. Bet šodien ir tā, ka cietušā puse netic, ka viņu prasības tiktu patiesām izskatīta un ka viņu uh, arī saņemt nepieciešamās kompensācijas. Viņi netic nekādām atlīdzībai un līdz ar to nerīkojas. Un līdz ar to mums vajadzētu īpaši skatīties šādu um, neitrālu pušu uzklausīšanu un atbildīgo personu sodīšanu, kā to arī nosaka 12. un 13. pants pret uh, spīdzināšanas uh, konvencijā. Vairākas valsts iestādes, protams, ir uzsākušas, bet pat daudz varbūt arī kavējušas šāds izmeklēšanas. Un tieši tāpēc vienmēr viņi aizbildinās ar valsts drošības un iekšējās drošības apsērumiem, bet to nedrīkst aizbildināties. Galu galā mēs redzam, ka arī spēkā morālie uh, likumi, kas pieprasa, lai mēs arī atrisinātu šos jautājumus juridiskā kārtībā. valstu slepenās privileģijas nevar būt tā, ka tādas eh, aizrunas pilnībā aizliedz jau kāda veida izmeklēšanu. Mēs nevaram to arī izmantot kā aizsegu cilvēktiesību pārkāpumiem. Mans pēdējais ziņojums cilvēktiesību padomē galvenokārt uzmanību vērst uz to, cik svarīgi tieši veikt šāds un izveidot izmeklēšanas komisijas parlamentos un ir jāuzsver, ka tas ir elastīgs instruments, uh, un ka tas ļaut mums izmeklēt arī iepriekšējās veikts uh, spīdzināšanas un novērst iespējamo šādu trapu taktiku atkārtošanos. Nu, mēs esam sapratuši, ka ir vairāk svarīgi jautājumi, īpaši, kas saistās ar valstu līdzcināšanu un līdz iesaistīšanu veiktajos pretterismu darbībās. Un mēs redzam, piemēram, ka tās atsevišķas lietas un valstis ir rēģējuši. Vienā apvienotā karalisti ir izveidojuši uh, savu aizturēto personu izmeklēšanu, nosaukt to par Gibson Inquiry, un tāpat arī Kanādas komisija, kas izveidot, lai arī saukt par atbildības aizzīgos Kanādas amatpersonas. Mēs esam norādījuši vairākas reizes jau, kā arī polijas mēdī gan ir kā ziņojuši par to, ka personas, kas bija atbildības par cīvu, mm, prizo, mm, tātad cietuma izveidošanu būtu sauktas pārvaldības, bet man šāda informācija, diemžēl, gan nav. Tas tikai mēdī, kas tā sāka. Es tiešām esmu pārliecināts, ka arī izveidot šīs rekomendācijas, eh, mēs arī spēsim dot savu ieguldījumu, lai visos tajos gadījumos, kur būtu risks par iespējamo spīdzināšanu, arī turpmāk, ja persona tiek nodot otrai valstī, tas pilnīgi tiktu izskausts. Tas nozīmē, ka mēs nevaram nodot personu otrai valstī, ja ir ļoti nopietns aizdoms par to, kā personu varētu arī spīdzināt. Tieši tāpēc, arī kā man priekšteči, esmu pārliecināts, ka mēs nevaram paļauties uz diplomātiskiem solījumiem. Mums ir efektīvi jācīnās pret spīdzināšanu. Valstis nedrīkst vienkārši pateikt, ka diplomātiskā uh, solījumi būs pietiekami, lai novērsties pie mūsu spīdzināšanu. Tas tā līdz šim nav darbojies, un līdz tam mēs nevaram uz to paļauties un tam nevaram ticēt. Turklāt. Ir ļoti satraucoši arī tās, kā valstis visu laiku balstās arī uz slepeno informāciju, ko viņi iegūst, un bieži vien mums ir bažas par to, ka avots šādām informācijai ir bijis spīdzināšana personas, kuras pakļauts spīdzināšanai. Un, ja tas tā ir, tas nozīmē, ka līdz ar to šīs valsts izdod zaļo gaismu spīdzināšanai un instrumentām spīdzināšanai, ka instrumentāli iegūt informāciju. Un tā rezultātā arī samazina mūsu kopējos mēķus un centienus izskaust spīdzināšanu. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir jābalstās obligāti uz 15. pantu pretspīdzināšanas konvencijā, lai pilnībā izskaut šādu um, praksi un nepieļautu, ka spīdzināšana tiek izmantota informācijas iegūšanai. Valstīm ir ļoti nopietni jāpadomā, kādā veidā tās piemēro 15. pantu, lai runātu ne tikai par tieslietu jautājumiem, bet arī tālākajiem saistītiem pakārtotiem lēmumiem. Un visbeidzot, mēs nerunām šeit pat tik akadēmisko vai teorētisko, jo juridisko uh, jautājumu kopumu. Te ir runa par tiešām taisnību. Un te mums jāpanāk, ka mēs katru cilvēku uzskatām par cilvēku. Un mēs nedrīkstam noliegt šādus drausmīgus noziegumus, kas ir pastrādāti. Ir, protams, kas arī ir bijuši reāli teorisma noziegumi, bet vienlaikus Mēs nedrīkstam apspiest un pilnībā likvidēt starptautisko cilvēktiesību ietveru, ko esam izveidojuši, lai aizsargātu visu personu cilvēku tiesības, nodrošinot arī taisnīgumu uzvaru un nesodāmības pārtraukšanu. Paldies! Paldies um, īpašajam ANO um, referentam spīdzināšanas jautājumos. Manuprāt, viņš sniedza ļoti, ļoti precīzu uh, arī informāciju un sagatavotās rekomendācijas. Un es arī pārbaudīju, kā arī uh, ir tā, ka sekretariāts mums var sniegt šo arī viņu uzrunu jau rakstveidā, transkripciju. Un līdz ar to. Un man arī ir prieks tiešām arī, uh, kad šodien mēs varam uzklausīt šo video message, uh, ziņu. Es eh, došu vārdu Emersona kungam, arī kurš pārstāv tātad. Um, Ano. Lūdzu, vārds jums. Jā, man tas ir liels prieks šodien arī piedalīties jūsu ļoti nozīmīgā uzklausīšanā. Un uzreiz vēlos arī pateikties cilvēktiesību apakškomiteju par ielūgumu. Mans kolēģis mm, Juans Mendes jau norādīja, ka 2010. gadā tika uzsākt ceturts eh, četras ANO drošības padomas eh, mandāta procedūras. Pirmkārt, te bija īpašie um, referentu iecelšana cīņai pret terorismu, īpašais ziņotājs par eh, referents par cī, m, mm, spīdzināšanu un par personu piespiedu m, mm, un negribīgu aizturēšanu un tāpat arī personu pazušanu. Uh, šie bija e, īpaši referenti, kuri arī tad bija atbildīgi par ziņojumu sagatavošanu. Un šis e, pētījums tika prezentēts 2010. gada jūnijā, kur arī ir norādīts, ka, diemžēl, līdz šim ir izpalikuši konkrēts rīcības daudzo gadījumu novēršanā. Tāpat arī pētījums uz norādīja uz daudziem desmitiem gadījumu, ņemot vērā visu pasauli geogrāfisko reģionus, kur mēs skaidri redzam, ka ir īstenots slepenā persona aizturēšanu, vienmēr aizbildinoties ar cīņu pret terorismu. Lai gan šis pētījums, protams, neizsmē ne visus iespējamos gadījumus, bet tas spilgti ilustrē to, kā šī praksa tika īstenota, un bieži vien paliek absolūti nesodīt par to uh, praksa īstenošanu personas. Bieži vien tā ir pilnīgi beztiesiska situācija, kur piemērot nelegāli līdzekļi, uh, un personas tiek slepeni aizturēts un mm, pilnībā izolēts, un viņām tiek liekt jau kāda veida tieskā aizsardzības līdzekļi. Tālākie pasākumi skaidri norādīja jau, kas arī iezīmējās arī tālākajā cilvēktiesību padomas darbībā. Tu skaidri tika izcelts, ka nepieciešams īstenot šīs neatkarīgās izmeklēšanas, lai varētu izsekot visiem apsūdzībām, kas ir uh, eh, uzskaitīts šeit ziņojumos. Un tieši tāpēc mēs eh, saredzējām 59 valstis, un 9 no tām ir Eiropas Savienības dalība valstis. Un mēs aicinājām dalību valstis tātad rīkoties un ņemot vērā visus pasākums, arī tad izmeklēt šos uh, apsūdzības, kas ir skaidri uzrakstītas šajā sagatavotā pētījumā. Un, lai tas sniegtu arī pamatojumu domājot, kā tas sasaistās tad ar cilvēktiesībām un starptautiskajām tiesībām un standartiem, kas iekļauts arī šeit Juana Mendes sagatavotās rekomendācijās. Juans Mendes nu pat arī norādīja, ka līdz šim no 59 prasībām esam saņēmuši tikai 9 atbildes. Un Eiropas Savienībām adresētiem no deviņām prasībām esam saņēmuši tikai trīs atbildes. Līdz ar to es vēlos izmantot šo iespēju. Un gadā ziņā arī, arī aicināt vēl sešas Eiropas Savienības dalībvalstis, kurām esam uzdevuši šo jautājumu, tad sniegt arī būtisko informāciju. Šodien vēlos vērst galveno uzmanību uz sistēmiskiem jautājumiem, kas ir katrā ziņā arī bijuši tāds arī varbūt kā stimuls vispār slepeno personu aizturēšanai un pārvietošanai mēs redzam, ka absolūti trūkst atbildības, ka nav neviens nevienam neatbild par šādām cilvēktiesību pārkāpumiem. Mans darbs, un tāpat arī tas, ko jau paveic arī profesors Šainers, sagatavojot arī savu kopsavilkumu par labāko praksi, arī tiesiskajiem instrumentiem un tiesiskai praksē, kas ir jāizteno, kas būtu jāņem vērā arī uh, arī slepeniem dienestiem, arī cīnoties pret terorismu. Un viņš īpaši uzsver šādu slepeno dienestu darbību demokrātisku uzraucību. Bet vēlos vispirms arī norādīt. Slepenie dienesti, protams, vēl ir būtisku lomu valstu un to iedzīvotāju aizsardzībā, novēršot iespējamos uzbrukums un apdraudējums slepenie dienesti ļauj valstīm arī, protams, arī īstenot pirmkārt to pozitīvos saistības saskaņā ar sesto pantu, kas ir noteikts arī starptautiskās konvencijā, lai arī nodrošinātu katru personu individu tiesības, pirmkārt tiesības uz dzīvību. Līdz ar to arī cilvēktiesību aizsardzībā un valsts drošības aizsardzībā ir savstarpēji papildinoši mērķi Tomēr mēs ar vienu redzam, ka atsevišķās jurisdikcijās slepeni dienesti tiek arī īstenot, īstenot tiesību aizsargojušos pasākums, kas bieži vien, nu, saplūdina šīs robežas ar policiju no vienas puses un vispārējo slepeno dienestu, jeb eh, drošības policijas arī uh, darbībām. Līdz ar to mm, balsoties uz dažādu veidā apsūdzībām par terorismu, mums skaidri ir redzams, ka pirmkārt būtu jāizvērās no šādas prakses, kur mēs saucam kopā tiesību aizsargā, aizsardzību iestāžu un slepeno dienestu darbību. Tas būtu skaidri jānodala arī valstu likumdošanā. Ir skaidri jānorāda, ka izpildvarai, jeb šāda piedošana kompetences būtu precīzi slepniem dienestiem, ir jānorāda tikai tad, kur viņi var rīkoties, tad, ja ir iespējams jau skaidri identificēt iespējamo noziedzīgo notarījumu. Bet nekad nedrīkst pārkāpt šīs savas pilnvaras, lai atņemtu personai viņas brīvību, vienkārši lai iegūtu slepeno informāciju. Šāda praksa ir, diemžēl, bijusi pārāk bieži īstenota pēdējo trīs vairāk gadu laikā. Slepno dienesta darbības uh, arī ir jākontrolē un jānodrošina absolūta caurskatāmība. Par citām tiesības aizsardzības iestādēm, piemēram, arī, arī tieslietu pārskats pār iespējamo personu aizturēšanas praksi, cik tā ir bijusi tiesiska. Tāpēc slepenajiem dienestiem jārāda skaidrs ietvers viņu darbībai un uh, ir absolūti jāizliet, jāiznoliec un jāizskauž tāda praksa, ka slepenie dienas patvaļīgi var aizturēt personas. Mēs redzam, ka absolūti ir svarīgi nodrošināt šādu slepeno dienestu darbību uzraudzību. Īpaši tieši tāpēc, ka šie slepenie dienesti lielāko daļu savu darbības veidu slepenībā, un tos nevar uzraudzīt uh, sabiedrību kopumā. Un īpaši tātad nevar izsakot galvenais uzraugs, tas būtu publiskie mediji, sabiedriskie mediji. Tieši tāpēc ir jānosaka citi mehānismi, kā slepeno dienas darbību varam kontrolēt. Ir jāizstrādā šāds mehānisms, kas iekļaut arī vismaz vienu, arī pilsonisko iestādi, kas būtu absolūti neatkarīga, neatkarīga no slepniem dienestiem un vienlaiks arī būtu kā svarīgi izpildvars orgāns. Uh, nu, šī pieeja ļautu nodrošināt absolūtu varu nošķīrumu. Un vienlaikus arī nodrošināt arī skaidru pārskatu par šīm svarīgām funkcijām. Tas vienlaikus ļautu arī nodrošināt arī slepeno dienestu darbību uzraudzību, atbilstību nacionālām likumām un vienlaikus arī nodrošināt starptautisko cilvēktiesību ievērošanu. Un vienlaikus uh, es arī vēlos arī vēlreiz paust savu personīgo nožēlu par to, cik ļoti bijusi liela vilšanās par ASV Kolumbijas apriņu tiesas uh, spriedumu 2. aprīlī liekt informāciju, ko pieprasa apvienotās karalistes visu pušu uh, izveidotāja komisija un pieprasīja vairāk nekā 48 jautājumus uzdevu par šo slepeno personu aizturēšanu un pārvietošanu. Pieprasīja informāciju par apvienotās karalistes slepeno dienesu iesaistīšanu šajās e, operācijās. Diemžēl Kolumbijas tiesa to lieca. Un tas ir ļoti jāizsaka nožēla, īpaši uzskatot par šo jauno politiku, kas bija tā kā uzsākta. Uh, un ņemot vērā arī izmeklēšanas komisiju vēlmi izpētīt šīs lietas, kas ir pirmkārt viņu kompetence. Un tas ir ļoti pārsteidzoši, īpaši ņemot vērā, ka pat ja arī parlamenta izmeklēšanas komisijas pieprasot šādu informāciju, to nevar iegūt. Tas uh, arī, manuprāt, skaidri arī norāda, ka te tiek pārkāpta arī um, pirmkārt varu nošķiruma princips un. Uh, arī par to, kā tiek pārprast arī konstitucionālās tiesības apvienotā karalistē. Turklāt par upuriem. Mēs redzam, ka bieži vien viņi, viņiem ir grūtības, bet viņiem ir iespējas, protams, aizties tiesā vai arī pie tiesības sārgā. Un līdz ar to šīs iestādes, kas saņem personu prasības, viņiem būtu būt absolūti neatkarīgām domāt neatkarīgām, gan no arī dažāda veida aģentūrām iestādēm, kas nodarbojas ar izmeklēšanām. Un savukārt personas, kas tālāk atbildīgas par šādu prasību tālāk izmeklēšanu, būtu skaidri jānodrošina, ka personām vienmēr ir pieejami skaidri tiesiskās aizsardzības līdzekļi, un viņi var iegūt nepieciešamo informāciju no tiesām. Pēdējo gadu laikā mēs redzam, ka informācijas aprēta starp tiesībā aizsardzības iestādēm un atslēpenā dienas informācijām, diemžēl, nostāda personas tādā riskā. Situācijā, kā iegūtā informācija iespējams ir iegūta nelegālā ceļā. No nu, citas valstis varbūt ir iegūšas izmantot spīdzināšanu. Un es vēlos uzsvērt, slepenā informācija un pareizi slepenā informācija, protams, ir ļoti būtiska, lai novērstu un uh, iespējamos terorismu uzbrukums un nodrošināt, ka personas tiek saukts dažādi pie atbildības, bet vienlaikus valstīm ir jānodrošina precīzs tiesiskais ietvars, lai nodrošinātu valstu iznoto prakšu atbilstību starptautiskām tiesībām, un tas nodrošināt vienlaikus arī iespējamo sadarbību valstu starpā. Tas nozīmē, ka jebkāda veida nolīgums paslapinās informācijas apmaiņu, jeb arī informācijas apmaiņu uz ad hoc pamatiem, tomēr būtu jāizteno vispirms balstoties uz vispārējo novērtējumu par partnera īstenoto praksi atbilstību cilvēktiesībām. Šāda uzraudzība arī par partneru darbībām būtu absolūti svarīga, ņemot vērā, ka, ja šāda uzraudzība netiek īstenota, tad cilvēktiesību pārkāpumi tiek daudzkārt, daudzkārtēji pavairoti. mēs redzam krimināla lietas, kas tiek izskatītas tiesās, tam būtu absolūti jābalstās uz tiesībām un cilvēktiesībām. Mēs diemžēl redzam, ka valstis vairāk un vairāk balstās uz slepeno informāciju, nevis uz reāliem pierādījumiem. Ar vien valsts slepenās doktrīnas tiek pārkrāptas tiesvedībā īpaši, kad mēs runājam par tiesvedību, kas ir arī balstās uz informāciju, kas ir iegūta spīdzinot personas ārpus savas valsts vai arī savā valstī. Tāpēc satraucoši ir, ka liekta iespēja personai e, juridiskam atbalstam. Tas tiešām ne, neaptverams uh, apmēros arī šajā īpašajos slepenās aizturēšanas gadījumos Un īpaši, kur mēs runājam par personu spīdzināšanu un necilvēcīgu attieksmi pirmajās stundās, kad viņi tiek aizturēts un spīdzināts. Tātad, visbeidzot, profilaktiskie pasākumi. Profilaksei un visādi veidi šādiem novēršanas pasākumiem ir jābūt centrālajiem. Valstīm ir atbildība, lai tās īstenot šādas aizsardzības un profilaktiskos pasākumus. Terorismu novēršana ir daļa no valsts pozitīviem pienākumiem saskaņā arī ar starptautisko uh, nolīgumu sesto pantu. Tātad valdības ne tikai reaģē uz terorismu draudiem, attiecībā aizsardzības pasākumiem, kā ANO ģena asambleja ļoti precīzi ir to atzinusi. Tiek vērst, novērst arī iespējami manifestācijas dažādi veidā a, a, izpausmes, bet pirmkārt arī jau tā cēloņi, terorismu cēloņi, kas ir skaidri iezīmēti šajā pretterorismu stratēģijas pirmā pilārā. Lai novērstu terorismu izplatīšanos, kā to arī jau ir uzsvēršas arī pašas dalībvalstis savā stratēģijā, tas skaidri norāda, ka ir jāatrisina ielgušie reģionālie konflikti un ir jāpanāk ka tiek likvidēti netrūkumi tiesībās, ka tiek izbeigti sistemiskie cilvēktiesību pārkāpumi, etnisko un reliģisko kopienu um, mm, pārkāpumi, sociālā un ekonomiskā marginalizācija un vispār valsts, kurās nav valdības un nedarbojas valdības. Šī lūk šādi galvenie fenomeni, kas būtu jāizskauž. Bieži vien mēs redzam, ka valstu darbības īsnībā ir tikai vēl stimulējušas šādu veidu pārkāpumus. Un līdz ar to arī stimulējušas to personu atsevišķo darbību nevēlamos izpausmes un to iesaistīšanos terorismu tīklos. Cilvēktiesības ir pats labākais veids īstenībā, kā mēs varam novērst terorismu. Un labākās prakses apkopojums nozīmē to, ka pirmkārt cilvēktiesības ir ne tikai valsts obligātai pienākums to ievērošana, bet reizē cilvēktiesības ir absolūti neatraujama daļa no jebkuras pretterorismu stratēģijas. Līdz to mēs varam arī izvairīties no nepareiziem argumentiem, kas noved pie nepareizās darbības pretterorismu apkarošanā. Paldies! Paldies, Emersona kungs, par jūsu, jūsu ļoti detalizētajām rekomendācijām. Arī attiecībā uz izlūkdienestiem. Tagad eh, došu vārdu Stabraka kungam, kurš ir eh, pa, eh, Pasaules spīdzēšanas novēršanas organizācijas pārstāvis. Paldies, paldies, ka pieņemāt šo lēmumu, jo tad manā pieredzē sarunas ar Eiropas Savienību Ļoti bieži šajās nāksmēs eh, man tiek teikt, ka ir jāvirzās uz priekšu, jāķeras pie citu jautājumu risināšanas saistībā ar spīdzināšanu. Un nevajag tik ļoti koncentrēties uz eh, slepeno eh, aizturēšanu. Un tad es saku, ka tad, vai, vai tiešām tad viss jau ir izlabots. Un es domāju, ka nē, es domāju, mēs esam redzējuši, ka no vienas puses gadu laikā šajā jomā ir nu, noticis progress Tātad eh, es domāju, ka šeit ir tomēr trīs liels problēmas, kuras arī cieši saistītas ar jautājumu par slepeno uh, aizturēšanu un pieredzi Eiropā ar šo jautājumu. Pirmā lieta ir uh, tātad šī atbildības krīze, kā es to teicu, ko mēs esam redzējuši saistībā ar šīm tā slepnējām aizturēšanām, un tas arī liecina par visu problēmu. Tātad uh, problēmas ar atbildību un atskaitīšanos, un otrā lieta ir tāda, ka uh, lielā mērā e, turpinās šo pretterorisma e, tiesību aktu neievērošana. Es domāju, ka mums vajadzētu e, izmantot šos tiesību aktus, lai uzlabotu tad, tad, izlaiktdienas darbu. Tas nav darīts, bet es sākšu ar ASV, tāpēc, ka viss šis konteksts, protams, ir saistīts ar ASV politiku. Protams, ka mēs pēc Obamas administrācijas stāšanās spēkā esam redzējuši pozitīvas tendences saistībā ar šo e, te politiku, un tomēr lielā mērā pastāv arī kontinuitāte, kad e, cilvēki tiek e, tad Uh, aizturēti, un tad, tad uh, ir skaidrs, ka tam nav uh, skaidra juridiska pamata. Un tas viss ir tā kā pamatots ar karu. Un tad, tad viss tiek pamatots ar to, ka karš ir visa pamatā šis konflikts. Tomēr uh, Jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka pastāv krīze ar atskaitīšanos un atbildību. Um, ir minētas uh, dažādas privilēģijas un netiek izmantoti uh, līdzekļi, lai uzlabotu situāciju. Un tad, uh, kā mēs zinām no Wikileaks atklājumiem, arī e, ir iejaukšanās e, trešo valstu izmeklēšanā saistībā ar spīdzināšanu. Un mēs zinām, ka ASV nevēlas e, tātad sasaistīt šīs tā izmeklēšanas ar pretspīdzināšanas politiku. Es domāju, ka tas ir ļoti, tā ir ļoti visams tendence saistībā ar šo te spīdzināšanas novēršanas politiku. Un ja svarīgi ir tas, ka šis te spīdzināšanas aizliegums tātad ir, tas ir pielīdz, eh, ir pielīdz slikti, ja eh, spīdzināšana vispār netiek izmeklēta. Un, ja valsts nevēlas to darīt, tas ir ļoti bīstams precedents globālā kontekstā, lai aizliegtu spīdzināšanu. Viens no šī te ziņojuma eh, veistījumiem ir ļoti skaidrs, ka vajag paturēt šo spiedienu uz ASV, lai tiktu veikta neatkarīga izmeklēšana, lai tiktu izmeklēti šie spīdzināšanas gadījumi. Tomēr joprojām pastāv arī jautājums par starptautisko sadarbību, un tas uh, uz to jau arī uh, norādīja Emersona kungs, tad jautājums par uh, sadarbību uh, izlūkdienestu starpā. Tas lielā mērā ir saistīts ar to, kas notika ar ārkārtas pārsūtīšanas gadījumiem, un lielā mērā arī tā ir kā tātad paradigmas nomaiņa uz uh, Eh, to, ka notiek šī pārbīde tieši uz šo kara paradigmu. Un tas ir pamatā daudziem jautājumiem, kur mums vēl šodien vēl jārisina. Es eh, neatkārtošu visas lietas, kuras tika minētas saistībā ar izlūdienas sadarbību. Dažas no tām ir, eh, mm, tad par to runājas Lība komiteja pirms vairākām nedēļām, bet man ir vēl viens komentārs attiecībā uz dažām no valstīm, ar kurām šī sadarbība ir veikta gadu laikā. Es domāju, ka šeit ir eh, tiešām īsta virzība uz priekšu no vienas puses eh, pārskatīt to, kā Eiropas eh, valdības ir iesaistījušās izlūdienestu darbībās un kā tās ir leģitimē, leģitimizējušas šos funkcijas bet ir skaisti, ka arī Eiropas Savienības valstis eh, strādā pie reformām, lai īstenotu uh, izmaiņas eh, reformas, par kurām runāja Emersona kungs, par to, lai tiktu nošķirta šīs funkcijas. Tur tiek sajaukta izlūkdienestu uh, īstā loma. Un tagad vajadzētu uh, koncentrēties uz to, lai tiktu uh, labot šīs struktūrālās uh, problēmas. Jautājums uh, par izlūdienes sadarbību, protams, tas ir jautājums uh, par uh, to, kāda ir ANO loma šajā sadarbībā, jo tiek radīts iespējas, ka šis ir tāds ietvars, kurš ir ārpus šīs te jomas, un tas arī nozīm, norāda uz trūkumiem starptautiskajā sadarbībā un tā standartos saistībā uz uzlūkdienas darbu, bet attiecībā uz spīdzināšanu, tad, tad eh, ir skaidrs, ka izlūkdienestiem ir jāsako konkrētiem standartiem. Nevarētu būt dažādi standarti, kas tiek piemēroti izlūkdienestiem dažādos reģionos. Un man ļoti satrauc eh, pēdējā laika paziņojumi Kanādā, Dānijā, kur ir pauduši eh, ministri Eh, par to, ka tad jūs uzzināt informāciju, ka tur nav nekāda problēma, un ir svarīgi atcerēties, ka svarīgi ir ne tikai tas, kas tika teikts par tad, to, cik eh, ļoti ekskluzīva ir šī informācija, kas ir saistīta ar spīdzināšanu, ir skaidrs, ka ir jābūt garantijām, kad kad ir, eh, kad ir eh, runāt eh, par sadarbības gadījumiem. Un šādā ziņā es domāju, ka svarīgas rekomendācijas šeit komitejai būtu arī veicināt labas prakses pētījumu saistībā ar izglītoties pāraudzību. Es domāju, ka komiteja varētu sniegt vērtīgu ieguldījumu uh, Lai uzlabotu standārtu šajā jomā, viens veids, kā to darīt, būtu uzlabot pašreizējos eh, standārtus, kas ir, ir iesniegti eh, padomēji par izlūkdienas pāraudzību, un tas ir noved mūs pie vēl viena jautājuma. Pētot eh, jautājumus par šo pāraudzības mehānismu Eiropā, pētījums vienmēr ir par to, kas ir nogājis greizi, un kad kaut kas ir nogājis greizi, tad valsts izveido komisiju un tiek izstrādātas rekomendācijas, kā novērst šādus pārkāpumus nākotnē. Varētu domāt, ka tad eh, pēc šiem te uh, atklājumiem, ka risinās vesels process, ka tiek uh, izveidotas, tad tiek veikta izmeklēšana, tad tiek sniegtas rekomendācijas, kā garantēt, lai nākotnē tad, tad uh, šis te izlūkdienas mandāts ievēro cilvēktiesības. Un, kad tas attiecās arī uz izlūkdienas sadarbību, jo ir skaidrs, ka pašreizējās eh, struktūras pat valstīs, eh, kurām ir diezgan veiksmīgi izveidotas eh, sistēmas, tās nereaģē. Tas attiecās arī tātad uz izmeklēšanas žurnālistiem. Izmeklēšana nav izdevusies, un tomēr sistēma nekādā veidā nav uzlabota. Un es domāju, ka Šādā ziņā šī parlamenta komiteja gan savās ārējās, gan iekšējās attiecībās varētu sniegt rekomendācijas un vienkārši lūgt atbildēt dalībvalstīm uz jautājumu, ko jūs konkrēti esat darījuši, lai garantētu, ka jūsu pārādzības struktūra ir neatkarīga un tā nosedz starptautisko sadarbību un kādas garantijas jūs esat īstenojuši attiecībā uz operatīvās informācijas dalīšanos. Un vēl viena lieta. Tad attiecībā uz standartiem saistībā ar eh, tad, tad, mm, valsts noslēpumu vēlētos pievērst jūsu uzmanību izcilējuma ziņojumam, kas ir eh, veikts eh, Eiropas padomē. Tur ir ļoti detalizētas rekomendācijas par šo te noslēpumu saistībā ar atbildības aspektu. Un kādas būtu tātad šis te garantijas saistībā ar starptautisko sadarbību, mums pirmkārt jātur prātā tas, ka, ja, va valstis ievēro cilvēktiesības reaģējot uh, uz, uh, uz šiem draudiem, tas uh, veicina starptautisko sadarbību krimināllietās. Un otrkārt, es domāju, ka runājot par diplomātiskajām garantijām, es pievienojos viedoklim, kāds eh, tika pausts attiecībā uz uzticamības eh, trūkumu Bet man galvenokārt tas ir jautājums par to, tad, eh, kur ir eh, problēma šajā paziņojumā. Problēma no tā, ka mēs eh, tad, nevaram pārsūtīt cilvēku, jo tur pastāv spīdzināšanas risks. Problēma ir tā, ka Tātad eh, valstī ir iespējams spīdzināšanas, to vajadzētu arī koncentrēties, un es domāju, ka šādā veidā mums vajadzētu virzīties uz priekšu. Es domāju, ka mums ir nepieciešama atbildības eh, darba kārtība attiecībā uz spīdzināšanu. Būtu labi, ja šī te komiteja uzsvērtu to, ka atbildība ir galvenais princips šajā ziņā. Un tur vajadzētu visiem eh, iesaistītos, tad, tad, tad pret terorismu koordinatoram saistībā ar darbu, ko veic citi veidojot Eiropas Savienības eh, politikas dialogu saistībā ar spīdzināšanas vadlīnijām, kur ir eh, tad, tad, svarīgs šis te jautājums, un tad, tad jautājums par atbildību arī ir jārisina. Esmu iesaistījies daudzās diskusijās par mm, pretterorismu, un tad, tad pastāv konsens, eh, ka mēs darām to saistībā ar cilvēku tiesībām, bet jautājums tad, tad Kas notiks, ja mēs, eh, ja kaut kas neies greizi saistībā ar atbildību? Šis jautājums neeksistē. Uz to netiek atbildēts, un es domāju, ka tas ir, tā ir iztrūkšķā saikne starp atbildību un cilvēktiesībām, un šī komiteja varētu tur dot savu ieguldījumu. Paldies! Paldies, Tabereka kungs! Koncentrējoties uz atbildību savas runas beigās un par krīzi, kas mums ir šajā jomā. Atcerējos, ka man bija jautājums Emersona kungam. Jūs teicāt, no deviņām Eiropas eh, Savienības dalībvalstīm, kuras, eh, eh, kurām es tos jautājums, tikai trīs ir atbildējuši, kurām sešām mums vēl vajadzētu atgādināt, sniegt atbildes uz to jautājumu. <clears throat> es domāju, ka tātad. Uh, Es varu jums šobrīd teikt, ka Vācija, Apvienotā Karaliste, Čehija ir atbildējušas. Labi, saka priekšsēdētāja. Kā jau jūs teicām, tātad uh, ir iemesls sniegt atbildes rakstiski. Es, esmu, es varu garantēt, ka mūsu komiteja seko šim procesam rakstiski. Vēlos informēt arī mūsu kolēģis no attiecīgajām valstīm, ja jums uh, ir tas uh, iekšēji jārisina. Tātad jāuzdod šis te jautājums nacionālajiem parlamentiem, un tagad es došu vārdu Stefārdu Smita kungam. Es, cik es saprotu, jūs arī būs video. Paldies! Pavisam e, īsi. Tātad pieminējuši, tad mums būs e, video. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs e, uzklausītu tieši cilvēkus. Tātad e, Abdals Hakims un viņa sieva Tātad eh, viņš devās no Indonēzijas uz eh, Lielbritāniju 2004. gadā, kad Brītie kopā ar ASV tad vēlējās viņu nosūtīt uz Lībiju. Viņš tur tika spīdzināts tāpat kā viņa sieva. Un, un tad eh, šī video skatīšanās laikā no sākuma es vēlos, lai jūs iztaties šī cilvēka acīs un redzētu, tad, tad, ka šis te, cilvēks, tad, viņš tika spīdzināts vairākus mēnešus. Un šī cilvēka vienīgais mērķis dzīvē, un tas ir ironiski, tad bija uh, panākt eh, revolūciju. Un tas nozīmē arī Davida uh, eh, Kamerona karjeras beigas. Un, diemžēl, Britu valdība tātad padarīja šīs te, mm, mm, politiskās intereses vienlīdzīgas. Padomājiet arī par to, vai mēs, Eiropas kopiena, sadarbotos ar cilvēkiem, kuri izmanto nāvisot. Nē, mēs to nedarētu. Tomēr mēs sadarbojamies ar cilvēkiem, kuri izmanto spīdzināšanu. Kāpēc? Mums ir jārūt atbildi šo tā jautājumu. Mums beidzot padomājiet arī par to. Un tas man tiešām nomāca, tāpēc, ka man ir bijusi privilēģija tikties ar šiem cilvēkiem. Tad cilvēki, kuri pieņem lēmumus, eh, nosūtot viņus uz spīdzināšanas, viņi nekad uh, nesatiekās ar šiem cilvēkiem, ar kuriem viņiem ir darīšana. Līdz ar to viņi pieņem lēmumus par cilvēkiem, kurus viņi tā arī nekad neiepazīst. Un tad domājiet par šo cilvēku, vai tiešām mm, tad viņš būtu bijis jāspīdzina. بسم الله الرحمن الرحيم أعضاء البرلمان الأوروبي المحترمون أود أن أشكركم باسمي وبالنيابة عن زوجتي My wife and I thank you for taking the time to eh, Paldies, eh, ka Ehm, tātad, ehm, zināt, mūsu laiku, tātad attiecībā uz šo dis diskusiju mēs vēlamies eh, tikai eh, taisnīgu tiesu, lai tas eh, nekad ar nevienu citu nekad neatkārtotos. Mūsu stāsts ir tāds, kas darītu kā un jebkurai demokrātijai. Ir neiespējami jums tātad izsāstīt tātad, visu, un es izteikšos pavisam īsi. 2004. Eh, gada beigās mēs ar savu sievu eh, tikām nosūtīti eh, uz Bankoku un mūsu pārtvēra cip amerikāņu aģenti mūs mm, aizveda uz slepenu nolietošanas vietu un mēs tikām spīdzināti veidā, par kuru viņi tagad ir kļuvuši slavenu man tika aizsietas acis un tad eh, man tika atskaņot ļoti skaļa mūzika. Un mana sieva arī tika spīdzināta. Es, eh, un viņai par to ir ļoti sāpīgi šodien runāt. Un pēc vairākām dienām spīdzināšanas eh, mēs, tad, tad, mēs nokļuvām lidmašīnā un mums arī joprojām bija sasietas rokas. Es pat nezināju, ka mana sieva bija šajā lidmašīnā, pirms mēs nokļuvām Līmijā, es zināju tikai to, ka šī lidmašīna kaut kur apstājās. Un e, mēs, es tiku aizvesu uz ta, Tažuru, e, Musa Kusas e, cietumā. Un Musa Kus stāvēja manā priekšā, viņš teica, es tevi gaidīju. Viņ, mēs kaut kur bijām apstājušies, es teicu, un viņš teica, jā, šī te ir sala Indijas okeānā. Es biju Lībijas cietumos nākamos sešu gadu laikā, un es vēl vairākas reizes tiku spīdzināts ar ASV un no tās karalistes un Eiropas aģenti eh, pie manis ieradās eh, šo te eh, spīdzināšanas sesiju laikā, un um, tika gaidīts, ka mm, es tikšu nogalināts. Un 2010. gada 23. martā es tiku atbrīvots, un manas brīvības cena bija tāda, ka man bija Eh, jāatsakās publiski no sava sapņa par revolūciju Lībijā. Protams, ka mēs nekad eh, neatsacījāmies no sava sapņa par brīvību. Un pēc tam ar Dieva palīdzību lībieši eh, no sākuma atsāk šo cīņu, un amerikāņi, briti un francūži un daudz citas nācijas mums palīdzēja. Un šī iemesla dēļ es vēlos viņiem pateikties, bet tas nevaina to, ka mana uh, Eh, nolaupīšana no taizemes, kā arī man spīdzināšana, kā arī uh, mana sievas spīdzināšana, nolaupīšana bija nelegāls un uh, amorāls manai sievai, un man ir, da ir daudz pozitīvi izjūta attiecībā uz Ameriku un Lielbritāniju. Un mēs uh, tiešām ceram, ka jaunā Lībija, kur ir atbrīvot no sava diktatora, tai būs pozitīvas attiecības ar rietumiem, bet šīs attiecības tām ir jābalstās uz cieņu un taisnīgumu. Un tikai atzīstot un atvainojoties par pagātnes kļūdām, kļūdām, tātad, uh, kuras bija manas sievas uh, un mana spīdzināšana, tikai šādā veidā mēs varam virzīties uh, kopā uz priekšu kā draugi. Es ļoti ceru, ka tas tā notiks. Es ceru, ka jūs Eiropas parlamentā darīsiet, kas ir jūsu spēkos, lai mudinātu valstīm, kuras bija iesaistītas šajā spīdzināšanā, lai šādas lietas nekad vairs neatkārtotos. Paldies! Paldies! Nu, lūk, tas bija vīrs, kas šobrīd pārvalda Libijas militāros spēkus. Bet Kadafī varas laikā mēs bijām Kadafī pusē un vērsāmies pret šo cilvēku, lai gan šī cilvēka beig beigās smēķi bija tieši tāda pat kā mums. Bet, nu labi, lai nu tā būtu, bet varbūt parunāsim par pāris principiem, kas ar to visu saistīt pirmām kārtām. Ikvienam, lai kas tas arī nebūtu, uh, Eh, nu vienalga, vai mēs runājam par M5 vai citiem izlūk dienestiem, jebkuram ir tiesības eh, tā saņemt viņa brīvības aizsardzību. Mēs, protams, visi piekrītam, ka, protams, atsevišķos gadījumos cilvēkiem var tikt atņemt brīvību, bet to var darīt tikai atbilstīgas procedūras ietvaros, tieši tā kā tas ir AS paredzēts ASV konstitūcijā. Es esmu amerikānis un brits vienlaicīgi, man jāatvaino, sacīmot par visiem apšopošu nodarījumiem. Kad mēs skatāmies uz brīvības atņemšanu personām, mums ir jāuzdod jautājums un pavisam strikts jautājums par to, vai valdība tajā brīdī, kad tas saka, mums ir, lai uzlabotu valsts, ir nepieciešams atņemt šī cilvēku brīvību, vai tas tiešām ir pamatots uzstādījums, jo tas nav jēgpilni un mums vajadzētu ļoti strikti uh, katru reizi šādus apgalvojumus apšaubīt. Nu, pasīsimies visiem tiem paziņojumiem, ar ko, kas ir tikuši izteikti. Esmu Guantanamo aizturēšanas centrā bijis ļoti daudz. Jūs uz turien pat neļauj, jūs uz turien pat neielēž, jo mm, jūs tur varat nonākt tikai kā cietumnieki. Visi šie centri, abu grēvu, Guantanamo un tā tālāk, Visi šie, e, visi šie pētījumi par slepenām aizturēšanām, visas šīs darbības norisinās slepeni, arī visi aizturēšanas centri darbojas slepeni. Un kāpēc? Tas tāpēc, e, nu, tieši tā pašiem, kāpēc ASV naftos tiek izspildīts pusnaktī. Ja to dara dienas laikā, tad tādā gadījumā cilvēki jūtas apkaunot. Viņi, viņi kaunās par to, ko viņi dara, un tieši tāpēc to var darīt tikai slepeni. Daudz gadus esmu teicis, ka ne jau spīdzināšana tā galvenā problēma, jo tad, kad cilvēki ierauga spīdzināšanu, saka, nē, nē, tas ir ārprāts, to nedrīkst darīt. Bet lielākā problēma un tā cīņa, kur mēs šobrīd zaudējam, ir tā, ir šī cīņa pret slepenību. Mums ir jāaptur valdības viņu centienos izmantot slepami, slepenību un notušēt visas savas kļūdas un tā tālāk. Valdības ir vien vairāk nacionālo drošību sasaist ar politisko uh, apkaunojumu un lūk tieši šādu iemeslu aizbildinājumu izmanto, lai visas savas kļūdas un visas savas rīcības uh, ne, nepara, nerādītu gaismā. Kens Klārks eh, Lielbritānijā par, runā par līdzīgiem jautājumiem, viņš ir salīdzinoši it kā diezgan sakarīgs cilvēks. Viņš teica, lūk, Brīti gatavojas sadarbot, eh, sagatavot za, zaļo grāmatu, kas vedinot uz vēl tālāku slepenību. Un es tad viņam lūdzu, es viņam lūdzu apskatīties uz tiem materiāliem, ko MI6, Brītu slepenais dienests, lūdzu viņus padarīt par slepenu, jo es esmu, man ir viss attiecīgā pilnvaru, pilnvarojums un es visu slepenos dokumentus ASV es redzēju. Es nevaru jums, protams, stāstīt detaļās, bet jums pastāstīt, ka katrs dokuments, ko es esmu redzējis, jūs ar ļoti, ļoti nelieliem izņēmumiem, eh, tajos gadījumos, kad apgalvots, ka tas apdraud valsts eh, drošību, un tāpēc ir paredzēts, eh, un, bet pārsvarā es vienmēr redzu, ka tas ir vajadzīgs tikai tāpēc, ka notika spīdzināšana, un viņi nevēlas sabiedri par to zināt. Jo likumiem par visu slepenību nav nekāda pamata, ja mēs nepaskaties uz tiem dokumentiem, kas tiek padarīti par slepeniem ar šādu tiesību aktu palīdzību. Jo valdības patiešām ir eh, tāds kā strikts skolotājs, kas eh, vienkārši kaut ko pa pastāst un kaut ko nestāsta. Un eh, Amerikā redzam, ka kļūdas slepenības rezultātā tikai ar vien pieaug. Pavisam nesen tika parakstīta sapšanās merons starp Afganistānu un ASV par to, kas notiks tiesiskuma jomā, un ASV uzstāja, ka globālā cietumnieku nodošana Afgan, Afganistānas valdībai eh, var notikt tikai tad, ja Afganistāna pārēdz eh, godīgu tiesu šiem cilvēkiem. Vai jūs varat iedomāties šāda veida uzstādījumus pirms desmit gadiem Afganistānas valdībā, ka būtu paredzēta atbilstīgi tiesprām un tā tālāk, bet tagad tāda prasība ir, eh, bet tāpat laikā pašiem tā izpildīta netiek. Nu, tā tad tie, ko mēs apzīmējam par teroristiem, mēs viņiem tagad atņemam tiesību, un ja tas aizsāks tā, tad ļoti ātri tas var pāriet arī uz citiem. Mēs ļoti labi Eiropā zinām, cik viegli ir āt, tiesības tad atņemt arī citām iedzīvotāju grupām. Pāris gadījumi. Ir divi aizbūdnam, kas tiek parasti izmantoti, lai attaisnotu slepenību, un pirmais no tiem, piemēram, ko izmanto Lielbritānijas valdība, ļoti bieži ir tas, ka, lūk, uh, Mums ir tas viss jādara slepeni, jo citādi mūsu ASV sabiedrotie pārtrauks sadarbību mums, un tas lielākoties, piemēram, tika darīts Benjamina Muhamed gadījumā, un arī man bija tā privileģija viņu pārstāvēt. Benjamins tika aizvest uz Maroku, to darīja ASV, tur viņu spīdzināja, viņam e, tika nodarīti bojājumi pat dzimumu orgāniem un tā tālāk. Un tas tad, kad mēs Eh, iesūdzēja viņus tiesā, tad MI6 darīja visu, lai šī informācija saglabātos slepenībā. Par visām šīm apkaunošajām, apazemošām eh, lietām, kas tika nodarīts šim cilvēkam. Un viņa teica, lūk, ja mēs, ne, ja mēs nepaturēsim šo informāciju slepenībā, tad ASV pārtrauks sadarbību, mums nedos mums vairs informāciju. Un šīs tiesas eh, prāvas rezultātā informācija nāca gaismā, un viņa teica, ka lūk, tieši tāpēc tas bijis šis saspringums viņa attiecība, bet es domāju, tas ir pilnīgs muļķības. Ja trīs cip aģentūra vecākie ierēģi pēdējās divas nedēļās ir nākuši klajā ar uh, šādu informāciju, viens bija Šojas kungs, kas atbildēja par Bin Laden jautājumiem, viens bija run, runas vīrs, kas pārstāvēja cip, un trešo personu es jums nevaru identificēt, bet varu pateikt, ka tas bija tiešām ļoti augsta līmeņa ierēdz. Un viņiem tika uzdevums jautājums, vai tiešām tika šīs attiecības uh, Ehm, kaut kādā veidā pasliktinās. Viņš teica, nē, nemazākā, nemazākā saistiešanās nebija viņa attiecībās, pat arī informācijas ehm, atspoguļošanas gadījumā. Vienkārši tas tiek izmantots kā aizbildinājums, lai nestāstītu cilvēkiem par visām tām ārprātībām, kas tiek ehm, īstenotas. Un tātad mums ir jāuzdod jautājums ja ir noteikti kāds apgalvojums, tad vajadzētu rast arī pierādījumus, ka tas tiešām traucē tālākam demokrātiem mācībām. Un otrs ir vēl hāža gadījums, kad mums jāapst, jāapstrīd tas, vai vispār mums vajadzētu sadarboties ar despotiem, eh, lai iegūtu izlūkdienas informāciju. Un es domāju, ka šeit analoģija ar nāvsodiem ir ļoti adekvāta. Mēs nesadarbojamies ar valstīm, kas īsteno nāvsods, bet tāpat laikā mēs sadarbojamies ar visiem šiem cilvēkiem, kas īsteno spīdzināšu. Belkāša kunga gadījums nekad nebūtu nācis gaismā, ja revolūcijas laikā uh, Eh, kad raķete trāpīja kadā, vienai no Kadāfi ēkai, un eh, tur iekšā bija visi šie dokumenti, šie dokumenti, e, nu, tika izmantoti Lielbritānijas vadībā, un viņi pat palielījās ar to, cik lūk viņi ir gudri, un, un kā viņi tos ir ieguvuši, un nosūtīja, un nosūtīja to, ka lūk tā bija brītu izlūk informācija, rez, kas nāca lūk no Belhāža, kas tika spīdinā, spīdinās Libijas cietumos, viņi pat palielījās ar to. Uh, kas ir vēl briesmīgāk. Nu, es negribu tagad runāt tālāk tieši par šīm lietām, bet viens, kas, viena lieta, kas parādījās avīzēs vakar, bija šāda. Sarkozi autorizējis uh, Francijā uh, apzinājis lībiešu, kas ir Francijā, kas uh, ir spiegojuši un kas ir uh, Eh, un kas novedas pie informācijas par Gaddafi līdz kamēr tas tika nolaists. Bet tagad, lūk, tiek konstatēts, ka, Lieb eh, ka Francija nebija viss eh, vienmēr atbalstījis Gaddafi, bet viņai ir bijušās piek. Un tagad, kad Lielbritānija var rīkoties, tā var darīt ļoti daudz ko, lai, lai labotu kļūdas, bet nevar labot kļūdas, ja par tām netiek runāts. Ir vispirms tās jā, vispirms uz tām jālai gaisma. Uh, Eh, es jau jūtu, ka esmu izteicies pārāk gari, bet noslēgumā gribu jums vēl pastāstīt lūko. Vislielākais ierocis mūsu uh, kopējās eh, rokās pret vardarbību ir cilvēktiesību īstenošana, piemēršana, jo, ja mēs rīkosimies atbilstīgi, eh, vairāk cilvēkiem mēs patiksim, mazāk cilvēku mūs ienīdīs un daudzāk cilvēku vēlēsies jums palīdzēt. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs piemērojam tos standarts, kas tuvu mūsu sirdīm. Un tieši šie standarti mūs padara spēcīgus un nevis eh, brīži, kad mēs tos nododam kaut kādos uh, tumšos kambaros kaut kur pazemēs pīdinot cilvēkus. Paldies, Steford Smita kungam, jā, jūs pareizi teicāt. Tas tiešām ir lielākais ierocis, kas ir mūsu rokās cīņā pret terorismu, un tie ir šie principi un standarti, kas mums ir jāievēro. Kad jūs uzsākāt prezentāciju, kad uzklausījām šo video vēsti, jūs lūk stādiet mums priekšā cilvēku un viņas sievu, kas kļuvuši par upuri šiem briesmīgajai spīdzināšanai. Uh, Un eh, mums viņi ļoti labi parādīja, ka principi ir jāievēro, un tas mums turklāt atgādina arī par tiem cilvēkiem, kas ir milzīgi noziedznieki un kas ir tie, kas uh, pastrādā tādus noziegumus kā terorisma akti. Un viņi dzīvo pēc tādiem principiem, pēc kādiem es negribētu, lai mūsu sabiedrība dzīvotu nekad, nekad mūžā. Viņi nevienu neuzskata par cilvēku vēl mazāk sievietes, bet arī viņiem tomēr ir jānošana zināmas uh, tiesības. Pat tad, ja viņu izpratni par pasaules kārtību ir pilnīgi mums nepieņemama, jo arī viņi ir cilvēciskas būtnes. Un neret mēs sastopamies ar šāda veida uzsvērumu, sakot, ka lūk, cik šie cilvēki ir briesmīgi, cik viņi ir šausmīgi, cik daudz viņi nodarījuši pāri, un viņi netiek vairs uzskrīt par uh, cilvēkiem, bet tā arī nedrīkst notikt. Nu, šķiet, mums vēl ir gandrīz stunda laika, lai uzklausītu cita veida uzstāšanās, un tāpēc um, diskusiju iesākumā došu vārdu mūsu referentai Sārai Ladfordai lūdzu. Thank you very much. Liels paldies, priekšādātājs kundze. Esmu ārkārtīgi pateicīgi visiem runātājiem, kas uzstājās šorīt par to, ka viņi sniedz mums ārkārtīgi daudz vielas pārdomām. Tā bija ļoti blīva informācija. Un arī daudz liederīgu padomu, bet iesākumā varbūt gribētu teikt, ka piekrītu gan tam, ko teica Bens Emersons, gan Klaivs Stafords Smits Un viņi teica, ka, lūk, atbilstība cilvēktiesību note, normām padara mūs drošāks, nodrošina mūsu drošību, bet mums mūždien tiek teikts gluži otrādi, ka, lūk, mums jāatsakās no pamatiesībām, no, libir, no brīvībām, lai nodrošinātu drošību, ka mums jādara, lūk, šāda izvēle. Bet es esmu vienmēr pretojusies šāda veida uzstādījumam, jo uzskatu, ka šī premisa nav pareiza, tā ir nekorekta. Uh, Un šī dihotomija mm, nereti ir no, novedusi pie tā, ka tiek pieprasīta ar vien lielāku uzraudzību un kontroli. Un jāsaka, jo vairāk mani no kamerām uzrauga, jo nedrošāk es jūtos. Atgriežoties pie tā, ko jūs abi teicāt. Cilvēku tiesība, pretterorismu pasākumu, kas atbilst cilvēktiesību jautājumu, pilnīgi noteikti palīdz novērst terorismu. Es tam pilnīgi piekrītu. Es vienmēr esmu tieši tā teikusi un vienmēr uz to uzstāšu. Un vēl viens principāls vēstījums, kas tika uzsvērts atkal un atkal no jauna ir tas, ka ir jālai gaisma par notikumiem un nevis jāturties lepenībā ir jāzina, kas ir noticis, kas ir bijis kļūdi, kļūdēns. Nedrīkst eh, slepenību izmantot kā aizsegu politiskām problēmām. Un mēs pilnīgi noteikti, nu, tepat arī Lielbritānija, protams, tāpēc ņem vērā jūs teikto, lai komentārus par priekšlikumiem, kas šobrīd tiek apspriesti Londonā, lai vēl vairāk paplašinātu slepenību, piemēram, slepenību dažādu veidu procesiem. Imigrācijas un deportācijas procesos, piemēram, un tā tālāk. Un te redzam, kāda praksa veidojusies pēdējos 15 gados, kuru laikā tiek ļauts valdībai izmantot, izmantot liecības, kas iegūtas neadekvātā veidā, spīdzinot cilvēkus un tas tiek darīts nacionālās drošības vārdā. Un tiešām, jā, izskatās ļoti daudz lietas tagad tiek darītas nacionālās drošības vārdā. Neviens no, me, no mums nenoliec, protams, ka ir tādi gadījumi, kad būtu ļoti labs pamatojums, kad ir ļoti labs pamatojums, kāpēc tāds vai citāds fakts būtu jāpatur konfidenciāls tāds materiāls, kas eh, tiešām varbūt atklāja konkrētos informācijas avotus, metodus, vārdus, uzvārdus, eh, metodus, kas varbūt nav legāls un tā tālāk, kas varbūt nav nelegāls, bet mēs negribam vienkārši, lai noziedznieki par tām uzzina, bet nedrīkstam to izmantot, lai vienkārši kaut kāda apkauna, eh, nu, kauna par savu rīcību sektu šādā ziņā. Te mums katrā ziņā ļoti uzstājīgi jāpieprasa noņemt šis slepenības plīvurs, kā jau Bens Emersons teica, paļaušanās uz valsts slepenību. Uh, nu, tad, kad tā saka, ka lūk, tikai tāpēc, ka nedrīkst juridisko izmeklēšanu apturēt, nu, tas nav pieļams. Mēs uz to aicinājām jau pirms pieciem gadiem. Protams, mēs Lība komitejā pārsvarā strādā, skatāmies uz to, kas notiek Eiropas valstīs, vai tiek tālāk sekots mūsu prasībām, uh, šai jomā un tā tālāk, bet šī savukārt apakškomiteja vairāk strādā pie jautājumiem, kas notiek starptautiskā mērogā. Un Eiropas Savienība, protams, varētu uzņemties vadošo lomu, sakot, ka, lūk, mēs esam paši sakārtojuši savu pagalmu, tagad varam palīdzēt citām valstīm sakārtot situāciju. Vēl viens secinājums, ko izdarīja klausoties jūsos, Emerson kungs, uh, ir tas, ka mums ir ļoti uzmanīgi jāskatās uz to, ka šīs izl šie izlūku dienesti tiek sapludināti ar varsargāšām iestādēm - izlūku dienestu un policiju. Jā, ties divītēm jābūt divām atšķirām nošķirtām struktūrām. Nedrīkst būt tā, ka, lūk, izlūku dienestu pārņem ārestu un aizturēšanas funkcijas. Es domāju, tas ir ļoti liederīgs atgādinājums mums visiem. Un tāpēc Noslēgumā gribu teikt tikai to, ka at, atkārtot jāuzsver, un, protams, par to esam daudz runājuši šeit Eiropas parlamentā visus gadus, ir tas, ka ir nepieciešama kontrole, parlamentāra kontrole, arī uzraudzība visām šīm, visiem šiem izlūkdienestiem. Ir, ja, protams, ļoti dažādi uzraudzības modeļi dažādās valstīs šeit Eiropas Savienībā, bet šādiem, šādai uzraudzībai ir jābūt. Un šī uzraudzība ir jāīsteno pareizi. Uh, Eh, ar neatkarīgu struktūru palīdzību, neatkarīgu parlamentāru uzraudzību, jo parlaments kā tāds nav izpildvars pārstāvis tas tāds nedrīkst tāda būt, šī kontrolēša iestāde nedrīkst būt izpilda var. Ja mēs vēlamies, lai sabiedrība uztic, mums uzticētos, eh, piemēram, ar delikātu jau informāciju un tā tālāk, mums ir jāpārliecinās, ka mēs viņus varam aizsargāt un ka mums ir iedzīvotāji intereses tās galvenās, tās primārās, un nevis mēs vēlamies nosekt kaut kādas valdības kļūdas, izpildu varas, varas iestāžu kļūdas, tiesības sargāšanas iestāžu kļūdu. Nē. Uz šo jautājumu mums arī ir jāuztver. Šeit ir jābūt pilnīgai nodalītībai uzraudzības iestādes, nedrīkst būt nekādā veidā atkarīgs no izpildvaras. Un visbeidzot, par Belhāģa gadījumu runājot. Es domāju, ka jā, ir svarīgi to visu uh, likt gaismā, un tā, tas vienkārši nozīmē atzīšanās, atzīšanās, kļūdu atzīšanu, nodarījumu atzīšanu. Jūs runājāt, eh, lūk, par gaismas liešanu pārt visu, jā, tas ir viens un tas pats. Tā, lai mēs varētu iet ar augstu paceltu galvu, nekaunoties par to, ka kaut kas tiek slēpts un eh, tiek sekts ar pretterorismu pasākumiem. Ir vajadzīgi atbilstīgi procesi tiesas prāvas, un šķiet, ka pēdējo desmit gadu laikā šī prāva uh, bija ļoti labs piemērs. Ne, gan nepietiekam daudz cilvēku tika nosodīti šādu par tiesprāvu rezultātā. Un varbūt tāpēc darbību šajā jomā vēl varētu uzlabot. Tāpēc liels paldies visiem runātājiem par teikto. Manuprāt, tas tiešām bija ļoti vērtīgi. Paldies, saka priekšsādātāja Latvijas kundzei. Tālāk došu vārdu mūsu otrajai referentei, Lība komitejā, un tā ir Helēna Flotra. Paldies, priekšsādātāji. Paldies uzaicinātajiem viesiem. Es gribu uzdot vairākus jautājumus runātājiem, lai uzsāktu tālākas diskusijas. Pirmkārtām gribu teikt paldies reprīvvadītājiem par to, ka viņš ļāva mums uzklausīt šī eh, upura teik, up, teikto. Un tas viņš, protams, to varēja teikt, tika, darīt tikai tāpēc, ka reprīva advokāti viņam palīdzēja un tā tālāk. Un, protams, tas ir labs piemērs par konkrētiem gadījumiem, kad cilvēki tikuši spīdzināti. Un kad to darījuši dažādi veidi pārstāvi arī no Eiropas, tieši tā kā tiek norādīts. Es gribu teikt, ka šī konkrētā cilvēka lieta, protams, pārstāv daudz citus gadījumus. Uh, jo aizturēšanas centros eh, un nelegālos centros ir ļoti daudz šādu cilvēku, un tā rezultātā rodas tāda kā visatļautība konkrētās sistēmās, un zināma loģika tajā, ka, lūk, tiek aizturēt kaut kādi cilvēki, pret viņiem tiek īstenot spīdzināšana. Un mēs redzējām, ka eh, viņš atradās faktiski nelegālo migrantu centrā, kas vēl skumjāk. Un nu, tālāk jautā, rodas jautājums, kas, manuprāt, ārkārtīgi svarīgs, un tas ir par uh, nākotnē sadarbībā ar tādām valstīm kā Lībija un arī citām valstīm, kas piedzīvoja revolūciju, kas šobrīd ir pārējais posmā, jo varētu teikt, ka lūk, nu, rīt Eiropas Savienības dalība valstis varētu kļūt par tādiem kā vidutājiem, eh, nu, starp, viņiem vajadzētu sadarboties ar tādiem cilvēkiem kā lūk šīs jūsu atspoguļotas runātājs eh, Behadžkungs, viņš šobrīd Lībijā ir atbildīga persona. Un lūk, mums tagad nāksies vest sarunas ar cilvēkiem, kas bija krituši par upuru mūsu pašu sistēmām, kas tiekuši pakļauts spīdzināšanai. Nu, protams, līdz ar tā gribu uzdot Emersonu kungam šādu jautājumu. Jūs esat eh, publicē, uzrakstījis publicēs ļoti lielsku dokumentu Es atvainojos, mēs esam sagatavojuši šo dokumentu, mēs to esam pagadas, parakstījuši, arī Danijas prezidentūras ārlietu ministrs to ir parakstījis un tā tālāk. Un šajā tekstā mēs liekam priekšā piedāvāt savus lietiskos pakalpojumus, drošības sistēmas uzlabošanai, tad izsakot rekomendācijas, piemēram, šīm pārējais valstīm, arābu pavasara valstīm. Nu, mēs visi ļoti labi zinām, ka pastāv zinām ierobežojumi tam, cik lielā mērā šis valsts var uzticēties mūsu piedāvājumiem, ir īpaši, nu, lūk, no mūsu partneru pusēm, no trešām valstīm. Ja šeit Eiropā mums joprojām ir dažādi veidi slepnības, mums nav te tādas situācijas, kad mēs reāli varētu liet gaismu par visiem šiem nodarinījumiem, mēs neuzņemies vēl atbildēt par visām sekām sistēmā, kas tikus īsti, kas pastāvējusi līdz šim. Uh, Un tāpēc eh, šai kontekstā gribu izteikt, eh, izteikt pārsteigumu par to, ka šai lieliskajā sagatavotā tekstā nav ticis teikts nevārds par Eiropas Savienības dalībvalstu pastrādītajām eh, noziegumiem un šāda veida pasākumiem pretorisma pasākuma aizsargā mēs, lūk, mēģinam atbalstīt visu šīs valsts un tā tālāk, tieši tā kā Lutvert kundze teica, tālākas pārējas un tā tālāk un, un efektīvus antiterorismu pasākums, bet tāpat laikā, protams, mums šīs saistības ir jāizteno arī pašiem sev šeit, jārevo šeit cilvēktiesības. Es tālāk gribētu atgriezties pie polijas gadījumu un izmeklēšanas šai saistībā. Tas ir labs piemērs Nu, šķiet, ka 5-6 gadus pēc pavas ziņojuma mums nāks konstatēt, ka dalībvalstis ir sastopušās ar būtiskām grūtībām. Tās nespēja iznot šīs izmeklēšanas pārskatāmā skaidrā veidā, tā lai sauktu visus vainīgos partināšu pie atbildības un tā tālāk. Piešķirt kompensācijas upuriem un tā tālāk. Un tas, protams, ir ārkārtīgi sarežģīts process, nenoliedzami. Šī izmeklēšana, kas uzsākta Polijā, ir vienlaicīgi eh, nes, dod mums cerības nenoliedzam, bet tāpat laikā mēs redzam, ka procesa gaitā rodas milzīgas grūtības. Emersona kungs droši vien to arī saredz. Viņi redz, viņš redz, ka šeit ir ies, ierobežojumi pārskatāmībai, kurā, kas tiek izmantot izmeklēšanas laikā, jo ik pa brīdim nepieciešama kaut kāda slepamnība, lūk, atkal notiek kaut kāda apmaiņa ar viedokļiem starp prokuroru, nu, tik nomanīt kaut kārtējie prokurori un tā tālāk. Um, tiek noteikti ierobežojumi gan apsūdzētāja pusē, gan aizstāvības pusē. Un tāpēc gribu jums jaut, jautāt, ko darīt, ja valsts uzsāk izmeklēšanu un sastopas ar problēmām, kā piemēram Lietuvas gadījumā, un tā pārtrauc savu izmeklēšanas procesu. Kas, jūsuprāt, būtu prātīgi, kāda veida struktūras jāizmanto varbūt starptautiskā līmenī, Eiropas līmenī, lai atbalstītu šīs valstis, kas uzsākušas izmeklēšanu, lai tās tiktu pāri šīm grūtībām, šķēršļiem, ar ko tās sastopas? Tajā brīdī, kad tās cenšas lūk noskaidrot eh, konkrētos faktus. Jo, vajadz, jo mēs, protams, varam pieprasīt, pieprasīt, pieprasīt, lai dalībvalsts īsteno kaut ko pareizi, lai īsteno izmeklēšanu, jo, bet nu, mēs redzam, lūk, realitāte šī valstīm to neizdodas izdarīt, jo tā sastopas ar grūtībām, un iniciatīva sākotnēji tā var būt, ir, vai, protams, tā parādās, politiska iniciatīva tā tālāk, starptautiska un tā tālāk. Bet, Emerson kungs, lūk, jūs teicāt, sešas valsts, kas nav atbildējušas uz jūsu anketā uzdotiem jautājumiem, nu vai tas nav šausmīgi? Un, protams, rodas arī jautājums, un tos dod arī jums, kādu iniciatīvu mēs, kā Eiropas parlaments, varbūt un citas iestādes varam uzņemties, lai uzliktu šīm valstīm pienākumu tomēr atbildēt uz jūsu ēpastiem, uz jūsu uzdotiem jautājumiem tieši tā, kā to uh, būtu jādara. Un kā mēs varam nodrošināt to, ka, lūk, tiek kopīgiem spēkiem īstenots pētījums, tieši tā kā jūs teicāt, eh, par šiem konkrētajiem gadījumiem. Es tāpat arī vēlētos uzdot vieniem mūsu runātājiem jautājumu par, eh, lūgt viņus nedaudz šo sistēmu aprakstīt. Jo Belāģa gadījums liecina, ka, lūk, sistēma, kas tika izveidota, tika izmantota arī citiem mērķiem nekā tikai um, Alkaidas aizturētiem. Neviens jau nekad neteica, ka Belhač kādā veidā bija saistīts, piemēram, ar 11. septembra pārkāpumiem, noziegumiem. Nē, nē, bet izveidotā loģistika pēc 11. septembra notikumiem tika izmantot, lai aizturētu arī viņu. Un tā tad rodas jautājums, kā tad raksturot šo sistēmu, kas ļāva nesodīt šādi rīkoties. Un kas līdz ar to šo it kā ļoti ļauno praksi pat vēl vairāk palaida plašumā, izplatīja arvien tālāk. Un, eh, nu, jāsaka, eh, mums tā, protams, kaut kādā veidā jāizbeidz, bet kā to darīt? Kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu? Un visbeidzot, pēdējais jautājums. Kādu reakciju, nu, vajadzētu eh, dot uz faktu, ka ASV grasās pieņemt dokumentus, kas legalizē bez precedenta aizturēšanu, bez apsūdzības uzrādīšanas? Es uzskatu, tas ir vienkārši nu, ā, neiespējami. Cilvēkam nav nekādas tiesības sev aizstāvēt. Vai jums ir šķiet saprātīgi, ko par Eiropas parlamentam šajā saistībā vajadzētu darīt? Varbūt, ka Eiropas parlaments varētu nostāties un strikti pateikt, ka lūk, tā nevar un varbūt varētu patraukt visus šos pretterorismu vienošanās, kas ir bijuši līdz šim noslēgts, ņemot vērā šādu veidu jaunu attīstību, un uzstāt, ka tā nedrīkst. Tātad kādu iniciatīvu, veidu iniciatīvu mēs varētu uzņemties, lai rēģētu uz šādu rīcību? Jo tiešām šie cilvēki tad tagad var tikt eh, aizturēti, ieslodzīti, turēti nesik ilgi bez atbrīvošanas iespējām, bez jebkāda apsūdzību uzrādīšanas. Nu, es nezinu. Eh, nevajag, protams, te salīdzināt visus uzreiz ar visām eh, citām pasaules valstīm, kā Jemen un tā tālāk, bet ASV taču ir valsts, ar ko mēs sadarbojamies. Un lūk, izrādās, ka tā ir tikpat ofensīva kā citas. Nu, tad kādu risinājumu mums šeit meklēt? Iznāk, ka viņi tagad šobrīd vienkārši vēlas legalizēt savu negatīvo praksi. Tas ir pilnīgi nepieļaujami. Un tad tā vietā, lai uzņemtos atbildību, lai ieklausītos sirdsapziņā un tā tālāk, tā vietā, lai teiktu, lūk, mēs iznosim visus mehānismus prakses, lai šāda veida pasākumu atkārtoties nevarētu, tiek notiek kaut kas pilnīgi pretējs. Un mana pārliecība ir tāda, ka ja mums neizdosies eh, šī šajā periodā notikušo likt dienas gaismā, tad mums nav nekādas iespējas mūsu demokrātiskajā sabiedrībā izveidot tādus mehānismus, kas savukārt varētu garantēt šādas situācijas neatkārtošanās. Un tas ir ārkārtīgi svarīgs mērķis, tas taču galvenais, kam mēs strādājam, vai ne tā? Thank you, uh, Elena. Paldies, Elena, jums. Tālāk būs šāda kārtība. Es došu vārdu visiem, un, un tad arī eksperti atbildēs. Anna Gomes tāda. Viņa ir uh, ēnu referente. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti augstu vērtēju ļoti lielu nozīmi, ko jūs piešķirat šim jautājumam, īpaši runāt par valstīm, kas neatbild ANO prasībām. Es tomēr vēlos norādīt, ka vienam manā valstī mums ir ļoti spēcīgi arī juristi, kas spētu nodrošināt arī ļoti spožas atbildes Emersona kungam. Kā tas arī bijuši bieži vien, viņi to devuši šādas atbildes gan AFED, gan arī citām speciālām komitejām, bet tas parasti neko vispār nepasaka. Tāpēc svarīgākais, kas jāaptur prātā. Eiropas parlamenta delegācija kurā arī savulaik piedalījās ar Latviju un tāpat arī es. Mēs pieprasījām arī tikšanos ar arī valsts slepeno dienestu pārstāvjiem, un viņi atteica šādu tikšanos. Neviens nevēlējās mūs sadikt, un tas skaidri pierāda tikai, cik, kā viņi šīs lietas redz. Tāpat arī lēmumu pieņemēji ar kuriem mums it kā bija jākonsultējas ministrijās uh, par visu veidu darbībām, kuras uh, viņi kaut kā tev īstenot, viņš var atteicās ar mums tikties. Toreiz tas bija aizsardzības ministrs, tagad tas ir ārlietu ministrs. Viņa atteicās ar mums tikties. Tāpat arī iekšlietu ministrs. Un vienīgais ministrs, kurš ar mums vēlējās tikties, bija ārlietu ministrs toreiz. Un īstenībā viņš mums meloja, meloja. es viņam vairākas reizes dienas laikā uzdevu jautājumu vēlreiz par šo lidojumu sarakstu. Lidojumi uz un no Guantanamo, kas čēso Portugāli, tieši Azoru salas. Un viņš atsīja, nē, nē, tāds saraksts vispār nav, bet bija gan tāds saraksts bija. Es tādu ieguvu tās pašas dienas laikā, un arī to nodevu tālāk arī visai izmeklēšanas komitejai, Un ministrs, protams, turpinā melot. Tā arī sniedza arī rakstveid atbildi par šo sarakstu komitēju. Viņš vēl turklāt uzrakstīja, ka tas ir noticis NATO ietveros. Es savukārt tad rakstīju NATO ģenerālsekretāram, arī domājot par Enduring Freedom operāciju un citām NATO operācijām, prasot šādu informāciju. Tad es rakstīju NATO ģenerālsektāram, un viņš man atbildēja, noliedza šādas operācijas. Tad jebkas, kas viņš eh, norādīja, ka jebkas, kas ir Guantanamo, absolūti nesaistās ar NATO. Un man ir šīs atbildes arī no viņa. Tas tieši saistās arī jūsu sākotnējo jautājumu par NATO lomu. Bet tāpēc piekrītam mēs nākungam, ka mums jāpanāk atbildība par spīdzināšanu. Ne tikai no tiem, kas tieši arī to īsteno, bet arī tiem, kas viņam politiskos lēmumus. Un pirmkārt arī pieņem politiskos lēmumus iesaistīties spīdzināšanas programmā un slepnās aizturēšanas programmās, bet arī tie, kurus tos piesēc. Šādu personu ļoti daudz. Politiķi, piemēram, manā valstī, bija neiespējami īstenot parlamentāru izmeklēšanu. Un savukārt tieslietu izmeklēšana absolūti tika izbeigta politisku apsvērumu dēļ. Šāds saraksts, protams, mums ir ļoti svarīgs, jo vienvā, tur ir viena lieta, protams, ir arī um, vienkārši cilvēka aviācija, un ir daudz cits veids, kā tika arī iznots. Tātad tur nav tikai nav par cilvēku, tur ir speciāli militāri reisi un daudzie reisi, kas šeit tika uzrakstīti, tie bija absolūti skaidri viennozīmīgi militāri reisi. Un ne tikai ASV. Tie bija arī Saudi, Arābijas un arī Kuveitas militārie lidojumi uz un no Guantanamo, kas arī apstājās vai pārlidoja Portugāles teritoriju. Un visbeidzot, vēlos norādīt, ka mums ir jāspēj izgaismot šīs lietas un jāpasaka skaidri, kas par ko atbild. Mums to nav visu laiku jāatkārto, mums ir jāpanāk, lai mēs nodrošinātu tiešām efektīvu cīņu pret terorismu un vienlaikus mums arī jāatceļ šas panākt, lai šāda veida turpinājums pārkāpumi, kas tiek vērsti pret personām Guantanamo un citos slepenos cietumos, un arī jau pret personām, kuras ir atbrīvotas no Guantanamo, un šī īpašā jaunā ASV programma ar atsevišķām dalībvalstīm. Ir paredz, jo, lūk, personas nevarēja vairs atgriezties savā izcelsmes valstī, bet līdz ar to tiek pakļauts ar vienu citu veidu spīdzināšanai es runāju par ļoti precīzi konkrētu personu, ar, kādreiz ir uh, aizturēto, kurš tātad ir atrodas Eiropā. Es tātad viņa vārdu nesaukšu, bet vēlāk nosaukšu viņa vārdā, ja nekas nemainīsies. Jo divus gadus viņš jau atrodas tādā psiholoģiskā spīdzināšanā, jo viņš nav saņēmis absolūti nekādus dokumentus. Līdz ar to viņš nevar ceļot, viņš nevar atrast īstu darbu un tā tālāk. Par spītām, ka, protams, viņš ir jau iemācījies arī vajadzīgo valodu, viņš ir bijis sīrietis, protams, ka viņš, uh, viņu nevarētu atsūtīt atpakaļ pie Asada. Viņš ir tāt iemācījies jaunās valsts, mītnes valsts valodu, bet nevar strādāt, jo nav saņems dokumentus. Arī viens no viņa radiniekiem tika aizturēts Guantanamo, tas tika nosūtīts tālāk uz citu valsti, un šobrīd atrodas ļoti sarežģītos apstākļos. Viņa veselība ir ļoti apdraudēta. Te vajadzētu strauji rīkoties. Bet arī viņam nav dokumentu. Un viņam tiek solīti, bet viņš tāds nesaņem. Un es ļoti esmu šai lietai iesaistījusies, un es eh, gribu tiešām panākt, lai šīs cilvēktiesību pārkāpumi pret konkrētām personām uh, arī pēc tam, ka viņi tiek atbrīvoti no Guantanamo, kur īstenībā ASV administrācija pasaka, ka viņi nav vainīgi. Īstenībā viņš jau tādu dodas ASV vēstniecību un pieprasa, lai viņi paņem atpakaļ Guantanamo. Paldies jums, Anna Gomes. Tagad nākošajam runātājiem vārdiem. Tātad vēl kā četri runātāji, vai vēl būs kāds, kas sarakstā? Nu labi, tad vairāk nebūs un tā. Un tā atvārds Tobiesam Kingam. No arējo starpības dienesta. Mūsu sadarbība, protams, ir vērsta dalībvalstīm, lai apkarotu mm, terorismu, vienlaikus ievarot pilnībā cilvēktiesības. Eiropas Savienības strateģiskā apņemšanās apkarot terorismu ļoti skaidri šajā ziņā apkarot terorismu, vienlaikus mēs arī ievēram cilvēktiesības. Un līdz ar to padaram pasauli un īpaši Eiropu drošāku, ļaujot personām uzturēties šeit un dzīvot tiesības kā vidē. Un arī nodrošinot to brīvību un taisnību. Ņemot vērā arī padomus pieņemtos lēmumus par slepeniem ciematiem, kas skaidri norāda, ka padomu nosoda un neatbalsta uh, un norāda, ka tas ir pretrunā cilvēktiesībām. Tas ir pretrunā ar Eiropas saimnības politiku pret spīdzināšanu, un skaidri norāda, ka tas nav pieļaujams. Un norāda, ka visām personām, kuras ir aizturēts, tad viņām ir jāuzturas oficiāli atzītās vietās, aizturēšanās vietās, un viņu uzturēšanās vietām ir jābūt precīzi zināmām. Tāpat vārlīnijas precīzi norāda, ka aizturētām personām, kurām atņemta brīvība, ir jābūt iepriekš notiesātām, un tātad viņām ir tiesības uz taisnīgu tiesu, un tikai tad viņas var arī aizturēt un, un, uh, un noturēt apcietinājumā. Līdz ar to mēs kā norādām, ka tam jābūt vispirms balstītām uz absolūtu un objektīvu izmeklēšanu. Ar uh, savienību ir vairākas reizes skaidri norādījis, ka tā iebilst un nosoda un spīdzināšanu cietumos. Tāpat arī esam arī nosūtījuši arī, arī Obamam, prezidentam Obamam, uh, vēstuli aicinot slēgt slepeno cietumu uh, un pilnībā aizliegt spīdzināšanu un cilvēku necienīgu attieksmi īstenošanu. Un vēlāk arī Eiropas Savienība arī pieņēma arī šo stratēģiju pret terorismu, skaidri norādot, ka vienlaikus ir jāvēro absolūti pamatiesības un tiesiskums. Šis arī vēstule, tāpat arī apgalvojums, skaidri pierādīja, ka valstīm jāizpild savas saistības attiecībā uz starptautiskām tiesībām, cilvēktiesībām un bēgļu tiesībām. tiesībām Tāpat arī šī stratēģija skaidri norāda, kas kopā ar Eiropas Savienību un ANO runājot par eh, spīdzināšanas aizliegumu, tas nozīmē arī personu šādu cieņu aizskarošu attieksmu īstenošanu. Eiropas Savienība ir īstenot dialogu ar ASV, arī viņu ārlietu sektoru un arī viņu pretterosim vienībām. Un šos jautājumus, ko mēs pārnām, ir lūk šādi. Tātad mēs runājam par starptautiskiem tiesībām uz personu arī slepenu aizturēšanu un pārvadāšanu. Saskaņā ar padomas atlīnijām par spīdzināšanu Eiropas Savienība ir vairākus pasākums risinājusi tieši par personu pazušanu, spīdzināšanu, un šos jautājumus risinās ar savām partnervalstīm. Un šis dialogs ar trešām valstīm skaidri norāda, ka jau kādas personas, kas tiek apvainotas arī dažādi veidi noziegumos, ieskaitot terorismu, tos tomēr nevar pakļaut neierobežotām aizturēšanai, bet kā būtu pirmkārt jānodrošina taisnīga tiesa, un kā arī publiskā pieeja arī personas aizsardzībai. Eiropas Savienības uh, nostāja ir bijusi, protams, um, kas ir nerad pārprastā, un arī nerad tiek izmantot it kā, lai aizbildinātos pār terorismu īstenošanu. Uh, spīdzināšanas īstenošanu, pirošanu. Eiropas Savienības rīcības plāns precīzi nozīmē arī cilvēktiesību ievērošanu, lai novērstu spīdzināšanu un norošanu taisnīgu tiesu. Un tieši tāpēc mēs risinām arī būtisko dialogu ar daudzām valstīm. Eiropas Savienība ir arī savu paziņojumā atskaidri norādījusi arī savu apniecību, apņēmību atbalstīt reformas Ziemeļāfrikas valstīs un arī norādot, ka arī iesaistīsies daudzajos slepeno dienestu uh, arī informācijas programmās. Eiropas Savienība ir ratificējusi, ratificējusi arī 2006. gadā no konvenciju par personu īpašu aizsardzību, un tāpat arī, arī uzņēmusies arī sarkanā krusta konferences secinājums, kas skaidri norāda, ka personu pēkšņu pazušana konfliktu ietvaros rada milzīgas sekas arī, protams, pers, dušo personu ģimenēm un tā dalībvalstiem. Un aicinu dalībvalstis arī izvērtēt iespējumu arī, tad arī parakstīt šo saiknāko sagatavot konvenciju uh, pirms nākamās ģenerālas asamblējas. Paldies jums, Kingungs, tas bija ļoti labs arī kopsaukums, bet viens precīzs jautājums, kurš izskanēja vairākas reizes. Tātad mūsu arī, at, mm, arī <clears throat> at, attiecības ar EMAS valstīm. Jūs arī varētu varbūt paskaidrot, kā tad ir bijusi tiemšā šī sadarbība ar slēpenajiem dienestiem atsevišķām vadošām valstīm. Jāatzīst, ka šobrīd šo jautājumu nevar atbildēt. Ne šo jautājumu nesu nekad pārspieduši ar medvalstīm. Labi, mums ir arī komisijas pārstāvis, kas pārstāv tieslietu ģenerālu direktorātu. Jūs varat lūdzu iepazīstināt ar sevi. Paldies, priekšsādātāji. Nu, no komisijas, protams, nevaram sniegt ārkārt pustiet arī skaidru informāciju, ne, jo jūs jau droši vien zinat, ka mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Flotras kundzi, jūs referenti. Uh, Un ar Redings kundzes eh, parakstu esam nodoši viņai virkni dažādas dokumentus, tostarp arī vēstules kopiju, kas tika adresēta no dažādu komisāru puses 2007. gadā, kas eh, adresēta dažādām valstīm par šīm izmeklēšanām, kas tikušas uzsāktas. Pēc eh, cipu konstat mm, no nu, darbību konstatējumiem komisija, kā jau tika teikts, kā teica Kinkungs, joprojām uzstāju uz nostāju ka šīs e, pārvietošanas pilnīgi noteikti nozīmē pamatiesību pārkāpumu un tas ietilps līdz ar to valstu valdību atbildībā uzņemties atbildību par šādiem pārkāpumiem. Un tas ietilps ne tikai nacionālo tiesību jomā, bet arī starptautisko tiesību normā, normās otrajā un trešajā Eiropas cilvēktiesību konvencijā, piemēram, paredzētas šādas normas, tātad ir jāsāk neatkarīgas izmeklēšanas, padziļinās izmeklēšanas visos gadījumos, kad tiek pārkāpts otrais un trešais cilvēktiesību pāns e, un tā tālāk. Es gribu tikai to atgādināt jums, un mēs to atgādinam arī dalību valstīm. Kas attiec uz juridisko ietvaru un kompetenci sadalījumu Eiropā, šai ziņā jūs jau zināt, ka ne komisijai, uh, nedz arī Eiropas parlamentam nav tiesības īstenot pašām savu izmeklēšanu dalībvalstīs. Tas, tas ir dalībvalstu ziņā, kas attiecas uz likumdošanas juridisko ietvaru, kurā norisinās pretterorismu pasākumu savukārt Eiropas Savienībā. Protams, ka šeit ir virkne juridisku tiesību aktu, kas, protams, atbilst pamatiesību normām, un neviens no šiem tiesību aktiem nevar e, kā tāds tikt, eh, tikt īstenots, lai pārkāptu matiesības. Nu, tikai tajos gadījumos, kad un, un šīs tiesība akti, protams, tiek izmantot gan Eiropas Savienības iekšienē, gan arī slēdzot eh, starptautiskās nolīgumus, gan par eh, personu izdošanu, nosatī, atpakaļ nosītīšanu un tā tālāk. Šie akti tiek pievēro, piemēroti un tie kalpo kā instruments, piemēram, kriminālas, krimināla procesa sadarbībā un tā tālāk arī dalību iestādēm savā starpā, un 2010. gadā šie tiesību akti stā, stājās spēkā. Nu, lūk, tāda ir situācija, un, protams, komisija turpinās sadarboties ar Lībe un Dro komiteju, um, lai, protams, īstenātu šo, risinātu šo lietu tālāk. Paldies! Thank you. Now, after... Paldies! Uzklausot Kinga kungu es redzēju, ka arī vēl papildus pieteicās divi deputāti. Došu vārdu Havert kungam, tad Landsbeģ kungam un tad jums abiem. Un tad um, uzklausīsim vēlreiz eksperts. Un tad vēlreiz būs arī Eiropas uh, arī dienas darbības, darbības mm, pārstāvjuma vārds. Havert kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Manuprāt, šī bija tiešām ļoti veiksmīga uzklausīšana. Paldies, ka jūs to organizējat. Pirmkārt, tā kā mana valdība arī atradās valdībā, tad es pārstāvu šo partiju, kas tā, savulaik tad sarbojas ar ASV un bija saistīts slepenajā personu aizturēšanu nosūsītiešanā, tad es vēlos norādīt skaidri, ka mēs atbalstām arī pagaidu komitejas sekundārās rekomendācijas, arī, kas ir nodarbojušies ar izmeklēšanu, un arī absolūtu atbalstām. Nedrīkst būt šādi dubulties standarti. Uh, izmeklēšanai vienmēr jānotiek, izmeklējot cilvēktiesību pārkāpumus, un tieši tāpēc arī mēs šo jautājumu arī ar vienu uzskatām par savu tādu absolūtu svarīgu, un tā ir mūsu pozīcija. Tāpat jums arī atgādinu par to, es vēlos norādīt arī Andrikienas kundze jau sekoja, un kas ir bijusi varbūt eh, skatoties, protams, ka varbūt gan viņa gadījumā vienīgā, kas bija no paša sākuma un savādāk ir diezgan daudz tukšu krēslu. Un tāpēc mēs redzējām, ka gan Eiropas tautas partija, gan arī e, kon e, konservatīvi un reformisti balsoja pret arī Eiropas parlamentu paša gal darbu un Flotars kungs jau to ziņojumu, un tas tā ir sanāk, ka mēs neprādā šajā ziņojumā. Un tāpēc divi tautas partijas um, personas, kas šodien šeit ir, varbūt, ka nākos trešdien, tad, kad būs atkal balsojums, varētu tomēr arī atbalstīt Flatras kundzi un viņas kolēģi sagatavotos grozījumus. Man, es pats iesniedzu arī grozījumu, kas ir tieši vērsts uz šo situāciju, kas skaidri parāda, ka parlaments nākos trešdien, tomēr skaidri parāda, ka personas ir gatavas ne tikai uzklausīt šo situāciju, bet reāli rīkoties. Tāpēc arī aicinātu, uh, tad ir čām abas šīs partijas Nu, pieņemt lēmumu. Paldies visiem runātājiem arī. Īpaši mēs skatījāmies arī tātad nevalstiskās organizācijas un parlamentārieši, ne tikai Eiropas parlamentārieši, bet arī Nacionālā parlamenta deputāti ir šo jautājumu vienmēr virzījuši. Un uh, es vēlos norādīt, ka Eiropas parlamenta loma ir bijusi tiešām apsveicama un arī tas uh, signāls nacionālajiem parlamentiem. Un aicinājums arī ANO kolēģiem šobrīd sanāk, ka ironiski, ka mēs runājam, ka jūs norādījāt Dievs kungs šešs un dalībvalsts ar vienu atsakās atbildēt uz jūsu prasību un anketu. Mēs tiešām ceram, ka mēs varētu tomēr panākt tālāk turpinājumu. Tālāk par tām dalībvalstīm, kuras izvēlēs nesadarboties. Nu, jāatzīst, ka tās, laikam, ir tās pašas dalībvalstis, kuras norāda gan, ka arī Kadāfi bija atbildīgs par to, un tāpat arī tas, kas notiek šobrīd Asats un Albašīra. Un tur es atceru, ka šīs personas augsim pie atbildības, un viņam nebūs vietas pasaulē, kur paslēpties. Nu, lūk, šī bija liekulība, un mēs zinām, ka mm. viņi nerīkojas, un īstenībā arī. E, daudz lietas, kas tiek protokolā iekļauts, tomēr mēs redzam, kā to dara ASV, kā to dara jau apvienotā karalisti. Bieži vien mēs redzam, ka īstenībā nav skaidri, te vairs nav runa tikai par vadlīnijām, bet par tādu nu, skaidru politiku, bet kāds notiek, ja šī politika tiek pārkāpta. Ja iespējams, ka jums nav viss pilnvars no kurus mēs vēlētos tomēr redzēt, bet jūs varat runāt par šiem jautājumiem, un jums ir jārunā, un arī, arī Eiropas Savienības ārējās darbības dienests, viņam arī jārunā par šiem jautājumiem un īpaši skatoties uz iepriekšējiem pārkāpumiem. Mēs šobrīd veicam ļoti nopietnu darbu kopā ar Eiropas saimnības pārstāvjiem, un es personīgi arī redzam, ka šis mūsu komitē ir ļoti nozīmīgs jautājums. Un es vēlreiz varēju apliecināt arī tas, ka es augstu vērtēju jūsu sniegumu. Un visbeidzot, es piekrītu arī Klefaram Smitam, ka mēs nedrīkstam aizmirst upurus, cietušās personas. Un paldies jums, Smitkungs, par jūsu absolūto atbalstu un par to, kā jūs šodien teicāt, lai nodrošinātu, ka arī Bareša aizkungs mm, panāktu taisnību. Es zinu, tas ir bijis sarežģīti un paldies jums par atbalstu. Vēlos, lai mēs tiešām skaidri nodrošinām, ka, ka šī vienkārši nav tāda Liba komitejas uzklausīšana, mm, bet šīs rekomendācijas, kas sākotnēji jau tika sagatavotas arī sākotnējo ziņojumos, arī nekur nepazustu, ka tās tiktu īstenots un mēs turpinātu arī savas uzklausīšanas, mūs klausītu arī uzklausot šīs iesaistītās personas, savus referentus, līdz tam brīdim, kad šīs rekomendācijas tiek pilnībā īstenots. Paldies, Ričard! Un tā atvērts Lansveikungam. Uh, thank you, madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, uzklausot, uzklausot šo svarīgo informāciju, klausoties debatēs, man nāca prātā salīdzinājums, vai tiešām pastāv sistēmiska vai selektīva pieeja ANO vai Eiropas Savienībā visiem uh, pierādījumiem Un ja ir, tad vajadzētu runāt par nelegālu e, pārsūt, izsūtīšanu un attiecībā uz kolektīva soda izpildi. 200 tūkstošas e, dzīvību ir zaudētas, to skaitā arī tad, tad, e, ir miruši bērni. Eiropas tālākajā tajā nostūrī Česnijas republikā, jo sevišķi pēc otrā Krievijas armijas iebrikuma 1999. un 2000. gadā. Un <clears throat> Jecins un Ashadovs 97. gadā bija parakstījušo dokumentu, 15 gadi ir pagājuši, viņi apņēmās neuzbrukt Un tomēr šāda prakse turpinās. Un šādās eh, postkoloniālās teritorijās, par kurām gulstas šādi uh, terorisma ēna, tiešām vajadzētu izvairīties no jebkādām aizdomām. Un ir jārisina uh, visi gadījumi attiecīgi. Uh, Tas ir mans viedoklis, manas bažas attiecībā uz ANO iespējām. Un uz šo jautājumu mēs arī vēlētos gūt atbildi. Paldies, Lansbērģi kungs! Un tagad sērē Latvijai tiek dots vārds. Paldies par to, ka atļāvāt eh, man atgriezties pie šī jautājuma. Tātad jautājums eh, ir tieši saistībā ar konvenciju Eh, par šo te eh, piespiedu pazušanu. Vai mēs varam darīt ko vairāk, ne tikai iesniegt vienotu deklarāciju par to, ka Eiropas Savienības eh, valstis apsvērs šādu konvenciju? Kas valstis attur teikt, ka tās parakstīs šādu dokumentu? Es nevaru atcerēties šo dok konvencijas dok parakstīšanas dok datumu. Tā tika parakstīta sen. Iespējams, uz to var atteikties eh, vienota rīcība. Vai tiešām tas ir saistīts ar Ričārdu Harrodu teikto? Bet tad, ja pilnvērs dažkārt ir ierobežots Eiropas Savienībai pār spīti Eiropas Savienības eh, tēlam par to, ka tā ir visvaroša. Mums krīt acīs eh, Eiropas Savienības spēku trūkums kāpēc tad visas Eiropas eh, Savienības valstis eh, neparaks šo konvenciju? Un arī varbūt eh, jūs varat komentēt, kas attur pretterorisma koordinātoru no tā, lai viņš aicinātu izlūgt dienestu aģentūras visās dalībvalstīs rīkoties attiecībā uz atbildības aspektu par pēdējās desmitgadē notikušo. Paldies! Tagad Romēvas kungs. Man ir, nu, mans būs precizējums attiecībā uz Kinga kunga teikto, ja es pareizi sapratu attiecībā uz spīdzināšanas aspektu, tur tika teikts, ka dalībvalstu izlaukt dienesti nevar izmantot uh, aizturēšanu. Vai viņi var apstiprināt, ka izlūk dienas Eiropas Savienības dalībvalstīs to nedara? Neaiztur, neizmanto apcietinājuma aizturēšanu. Paldies! Tagad eh, būs vārds eh, paneļu locekļiem. Sākš, sāksim apgrieztā kārtībā, un tagad vārds eh, Stefārds Smita kungām. Paldies! Rēģējot uz teikto, man ir dažas lietas sakāmas. Pirmkārt, Tātad jautājums par to, kā mēs varam reaģēt uz šo visu. Es domāju, ka tas nav jautājums tikai par cilvēku tiesībām bet eh, saskaņā ar cilvēktiesībām ir svarīgi tas, lai pret cilvēkiem tiek eh, izturs cienīgi. Tika teikts, ka eh, tad šie cilvēki vēlas, lai kāds atvainotos viņiem. Un tad, tad es, tad kā brits un amerikānis, es varu atvainoties un tas tiešām ievērojamā mērā samazina spriedzi un naidu. Padomājiet, piemēram, atceros kad bija bērns, tad pat bērni saprot, ka atvainojoties, tad cilvēki norāda uz to, ka viņi nevēlējās kaut ko sliktu nodarīt. Iespējams, tad vajadzētu aizsūtīt vēstuli šim cilvēkam, kurš ir izveidojis šo video, jo tas nozīmē ārkārtīgi daudz cilvēkam viņa situācijām, tas ir jāatcerās. Un tad vēl mēs runājām, tad Latvijas kundze pieminēja jautājums par šiem te tiesas procesiem, es vēlos minēt uh, eh, faktus. Cilvēki, kuri bija Guantanamo līdzība vairumā, tātad viņi uh, tika pierādīta viņu mm, nevainība. Un 171 eh, no 171 cilvēka 80 cilvēki tika atbrīvot, jo viņi ne, netika uzskatīti par apdraudējumu. Un tad domājot par šo te procesiem, uh, ir, protams, cilvēki, kuri vēlas nodarīt ko sliktu, tomēr ir ļoti daudz gadījumu, kad mēs pieļaujam kļūdas, un mēs esam izstrādājuši šo procesu sistēmu pēdējo gadsimtu laikā, lai garantētu, ka šādas eh, kļūdas nenoveda eh, pie tā, ka tādi cilvēki, kā šis mm, cilvēks video, ka viņiem netiek nodarīts kaitējums. Atvainojos, ka nerunāju franciski attiecībā uz eh, to, kā mēs vēlamies eh, rīkoties, kā mēs vēlamies panākt atbildības. Domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi atzīt, ka krimināla tiesības ir, eh, ir nepārāk labs instruments. Kā piemērs, tātad mēs zinām, ka izlaziet tika spīdzināti. Es esmu redzējis slepenos pierādījumus, jūs esat arī tos uzklausījuši, tie ir nonākuši sabiedrības rīcībā. Un mēs zinām, tad, kad cilvēki tika spīdzināti un kas to darīja, Un tomēr eh, neviens eh, tad, tad nav par to ticis sodīts, un iemesls ir tāds, ka iesaistītie cilvēki, viņiem ir aizsardzība. Tad, tad, eh, tad mēs nevaram sodīt atsevišķus ziņotājus no M, MSX 6, piemēram. Un, protams, ka viņus nevar tad tiesāt. Un arī tad, tad uh, šiem, šiem cilvēkiem ir aizsardzība. Un es esmu aizsardzības advokāts, un es nevēlos, lai viņi tiktu uh, tiesāti par to, uh, ko viņi nav izdarījuši. Un krimināla tiesības nav labākais uh, veids šajā ziņā. Uh, Belhāģa kungs vēlas, lai kāds eh, pastāstītu patiesību un atvainotos. Viņš eh, noteikti nevēlas, lai kāds tiktu ieslodzīts. Iespējams, eh, tad, tad būs laiks šādai kriminālai atbildībai, bet šis, šī atbildība tiek izmantot kā aizbildinājums. Un mēs runājam arī par mūsu uzticības robežām un par to, vai mēs varam pasaulē uh, E, kaut ko vēl mācīt pēc tā, ko esam e, darījuši. Bahāžkungs e, ir labs piemērs šajā ziņā. Viņam ir milzīga cieņa pret rietumvalstīm, pret Ameriku, pret Franciju, Lielbritāniju, pret visiem cilvēkiem, kuri iespējams kādā brīdī bija iesaistīti personīgi noziegumos pret viņu. Un viņš vēlas to visu aizmirst, un tas man liek, tiešām liekas ievērojami, ka šie cilvēki uh, Tātad viņi eh, tiešām tikai vēlas, lai eh, šie cilvēki atzīst to, ko ir izdarījuši. Pirms 11. Eh, septembra Londonā tātad bija patvērumu meklētāji, Un kad tad, mēs viņiem sniedzām patvērumu, tad mūs atzina, ka mēs liekomies pareizi. Un tad, tad pēd, vēl pēdējā lieta, ko vēlējos teikt, es zinu, ka mums ir jāatzīst, ka patiesībā tur notiek dažas lietas, kas ir daudz sliktāk par uh, to, kas notika Amerikā Buša prezidencijas uh, eh, laikā. Un tad, tad tas pats notiek arī uh, Obamas administrācijā ir notikušas briesmīgas lietas un notiek, un es vēlos uh, uh citēt Haraldu Kovu, kurš ir juridiskais padomdevējs Trentons kundzei, viņš ir cilvēktiesība aizstāvis. <clears throat> Bet eh, tātad šis eh, kungs, viņam tika uzdots jautājums, kādā veidā mēs varētu tātad, eh, tātad spriest taisnīgu tiesu mūsu ienaidniekiem. Un es esmu bijis eh, Pakistānā, es tur, eh, uz turien arī došos nākamajā mēnesī, esmu biju sanāksmē Islamabadā, kur mēs uh, ielūdzām uh, cilvēkus, lai viņi pastāstītu, kas notiek viņu valstī. Uh, kā 16 gadu vecs jaunietis, tad viņš uh, nākamajā reizē neprādīsies video, tāpēc, ka es uh, viņam paspiedu roku, viņš teica, ka uh, tad viņa viņa, eh, viņa ģimenes loceklis tika nogalināts. Terrible, terrible and... Ar vispilot lidmašīnu palīdzību. Un tā vietā tātad mēs nevaram ignorēt faktu, ka daudzos veidos tas, kas šodien notiek, lielā mērā ir daudz sliktāk par to, kas notika Buša prezidentūras, eh, Buša administrācijas ietveros. Paldies! Man ir tikai informācijas eh, punkts jums visiem, ka mums ir eh, pētījums par starptautisko tiesību pārkāpumiem, izmantojot šīs lidmašīnas, un kad mēs iepazīstināsim jūs ar šo pētījumu, tad mēs skatīsimies, Eh, kāda būs parlamentā pasākuma iespējama pēc tam, cik es zinu, tad eh, tiek sarāds pie deklarācijas šajā ziņā. Un es domāju, ka tas ir zināms, eh, tāpēc, ka Pakistānā NVO un juristi vēlas aizstāvēt tātad cilvēkus, kuri ir um, nogalināti šādos uzbrukumos. Tā ka vēlos jums pateikties, Stefāna Smita kungs, un tagad lūdzu Staberaka kungs, jums tiek dots vārds. Paldies! <clears throat> No nu, sākuma vēlos atgriezt, atgriezties eh, pie jautājuma par šas sistēmas raksturojumu. Es domāju, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums, bet iespējams tur ir divas eh, lietas, aspekti, Attiecībā uz eh, cipa eh, slepenām ieslodzījuma vietām man vienmēr ir prātā eh, šis te jēdziens, kurš ļoti, ļoti labi iedarās šajā te mm, jomā. Tātad tas ir tāds kā zirnekļu tīkls, jo tas nebija jautājums par individuāliem lidojumiem. Tā bija vesela sistēma. Un es domāju, ka viena no lietām, ko mēs redzējām revolūciju laikā, bija mēģinājums individualizēt konkrētus aspektus, teikt, ka, tad, ko mēs zinām par šo, to vai kādu citu lidojumu. Nē, tā vietā ir jārunā par veselu sistēmu. Nevar uh, pieņemt, ka uh, nebija zināšana par to, ka šāda sistēma tiek izmantota. Un tad es, es teiktu, ka man nepatīk šis te jēdziens kriminālā ziņā, bet tad ir runa par veselu tādu kā kriminālu, um, kri, um, kriminālu darījumu lielā mērogā. Un tad jautājums par to, kurš bija līdzlīdnieks un kurš nebija. Un tad ir vēl viens eh, cits jautājums, eh, kur jūs uzdevat saistībā ar Lībijas gadījumu. Kad ir izlūk dienesti, kuri, uh, kur iesaistās šāda veida aktivitātēs? Eh, tā ir interešu dalīšana dažādu dienestu starpā. Es to esmu redzējis eh, Pakistānā, runājot ar upuriem. Un jūs varat eh, tiešām tikt pārsteigts par cilvēkiem, kuri tika iesaistīti šajās lietās, tāpēc, ka viņi bija ļoti interesanti šiem izlūku dienestiem. Un otrs atspēks attiecībā uz administratīvo uh, Eh, ieslodzījuma ASV, es domāju, ka risks ir tāds, ka mēs varam eh, izmantot šādu lietu. Ir ļoti daudz eh, politikas, kuras turpinās no Buša administrācijas, tagad Obamas administrācijā. Bet tad, tad sabiedrībai tas vairs nav interesanti, un mēs pat nesaprotam, kas ir noticis, tas, ko Klaivs minēja saistībā ar Afganistānu, tad vēl uh, runā, uh, lasīja par to, ka Ma Malaisija pieņems drošības likumu, kurš uh, arī tur uh, aktualizē šo te aizturēšanas noteikumu. Un bieži runājot ar Eiropas Savienības valstu mm, tātad, administratīvas pārstāvjiem, ir tāds viedoklis, ka nevar kritizēt Obamu, un bieži, kad es runāju ar ASV, uh, NVO, viņa gaida, ka Eiropas Savienība iesa, iesaistīsies un nepadosies. Es domāju, ka parlamentam ir uh, sava loma atgādināt, ka ir principi, kurus mēs nevaram pieņemt. Un šajā ziņā ir svarīgi uzklausīt Eiropas Savienības ārējās darbības dienestu. Mēs varam izstrādāt, izstrādāt kopīgus principus par pretterorismu, kur mēs minē, uh, minam uh, spīdzināšanas aizliegumu tomēr netiek atzīts, ka ir uh, problēma saistībā ar pretterorismu, ka pienākums, uh, kur uzliek, kurš tiek uzlikts, tiek pilnībā ignorēts. Es domāju, mums ir ļoti skaidri jāspasaka, kur tieši slēpjas problēmas. Points, Un tad vēl attiecībā vēl uz šim te slepenajām aizturēšanas vietām. Es uh, sekoju uh, procesam Ženēvā. Un tas bija tiešām šokējoši redzēt, ka valsts no sākuma pat nevēlas uzklausīt šo ziņojumu par slēpeno aizturēšanu. Un tas ir tiešām ievērojami, ka tiek, ANO e, nepieņem pat vienkārši rezolūciju, tad, tad e, reaģējot. Un šādā ziņā es domāju, ka viens jautājums ir par to, kāpēc valsts nereaģē. Un kāpēc valstis pilnībā ignorē šo ziņojumu pēc būtības. Un šajā ziņā, es domāju, ļoti svarīgi, lai šī komiteja izstrādā ļoti spēcīgas rekomendācijas un lai būtu pēc pasākumu saistībā ar ziņojumu. Un pēdējā lieta ir vairāk saistīta ar upuriem. Un saistās arī ar atbildības aspektu. Es domāju, ka viens no izaicinājumiem eh, saistībā ar pilnīgu spīdzināšanas aizliegumu mums ir jānošķir Eh, tātad vainīgie upuri un nevainīgie upuri. Un viena no pamata vērtībām, eh, pilnībā eh, aizliedzot spīdzināšanu, ir tāda, ka mēs, tātad, mēs nenošķiram īsti, kas ir šie upuri. Tātad, neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir sacīts ar uh, teroristiem vai nē, un līdz ar to rodas dubultais standarti. Tātad ir standarti attiecībā uz tā kā labajiem, bet nav uz pārējiem. Un attiecībā uz eh, pretterorismu vēlos uzsvērt arī atbildības jautājumu. Tas ir ļoti svarīgi pretterorismā. Es domāju, ka šī arbitraritāte reti palīdz. Un šita, šāda uh, godīga uh, runāšana palīdzētu saistībā ar pretterorisma jautājumiem. Un es domāju, ka arī, teiksim, īrijā vai nebūtu bijis labāk eh, tad, eh, par to runāt, eh, publicēt. Es domāju, jo 40 gadus agrāk, es domāju, ka tagad mums vajadzētu rīkoties nekavējoties un negaidīt vēl 40 gadus. Un tad vēl vēlos citēt kāda Indijas policista teikto, ka viņš nesaprota, kāpēc mums ir jāaizsargā uh, kar, tātad, armijas morālis nesaprot, kāpēc mums uh, ir, uh, tātad, tātad, kāpēc mums ir jāgarantē imunitāte, piemēram, pret, uh, pret izdarošanas noziegumu, kāpēc tas ir vajadzīgs. Paldies, un tagad vārds Emersona kungam. Ņemot vērā laika ierobežojums, es tikai vēlos pēc, pievērsties diviem ļoti svarīgiem jautājumiem, kurus man uzdeva, kā mandātu turētājiem attiecībā uz cilvēktiesībām un pret terorismu. Pirmais jautājums. Lūdzu, tad nosauciet eh, šīs sešas Eiropas Savienības valstis, kuras nav atbildējušas eh, uz eh, uzdotiem jautājumiem. Iespējams, jūs pamanījāt, ka es histēriski šīs sanāks laikā savā datorā centos eh, atrast diplomātisko atļauju pieminēt eh, šajā sanāksmē šorīt. Tas nav ļoti sarežģīti tomēr arī izsacināt, kuras ir šīs valsts, bet es varu pateikt, ka tātad šīs te pēcpasākuma vēstules tika nosūtītas 15 valstīm, kuras ir pieminētas kopīgajā pētījumā. Neviena vēstule netika nosūtīta, tā, nosūtīta tām valstīm, kuras ir pieminētas pētījumā, tikai vēsturiskajā sadaļā šajā pētījumā. Līdz ar to tad 59 valstis ir pieminētas kopīgajā pētījumā 9 no 59 valstīm, kuras sa saņēma šīs te vēstules, nav Eiropas Savienības uh, loceklis, 3 ir atbildējušas apvienotā karaliste Vācija un Čehija. Apvienotās karalistes un Vācijas atbildes ir tikušas publi ir publiskas, uh, bet Čehijas atbilde vēl nevar teikt publiskota. Un līdz ar to es varu teikt, ka šis jautājums īstenībā attiecās uz Eiropas Savienību. Galvā mēs runājam par sadarbības ar Eiropas Savienības uh, valstīm un valstīm, kurš atrodas ļoti tālu no Eiropas Savienības. Attiecībā uz Pakistānu tā ir atbildējusi. Un Senegāla ir atbildējusi Āfrikas grupas vārdā. Katra no šīm valstīm tā vietā, lai atbildētu uz pēcpasākumu vēstulēm Tas ir nosūtījis vēstules augstiem komisāram, apstrīdot pēcpasākums, kādi tiek veikti, un sakot, ka mandāta turētāji pārkāpj savu mandātu, ielūdzot, ielūdzot nosauktās valstis reaģēt uz apsūdzībām un eh, norādot, eh, kāda izmeklēšana norit. Un to visu paturot prātā, es eh, vēlos uzsvērt uh, komentāru, kurš jau tika vairāk kārt pausts, ka ir tiešām uh, ļoti mm, bēdīga tātad, tātad šī kļūmšajā sakarā saistībā ar atbildību no daudz valstu puses, nosakot, uh, kas ir atbildīgi. Uh, Un dažas no šīm grūtībām ir skaidrs. Ir nacionālās drošības bāžas, kas tiek pareizi vai nepareizi izmantotas, precīzi vai pārspīlētā veidā. Lai apgrūtinātu izmeklēšanas darbības, minēju jau Eiropas eh, Savie, eh, eh, ASV Kolumbijas tiesas spriedumu, kurš tiešām tad, um, apdraud demokrātijas eh, principus, kurus mēs eh, cenšamies eh, panākt Lielbritānijā. Un ir arī diezgan sarežģīti, ka mēs varam tikai norādīt uh, uz uh, ieslodzījumietām Polijā, piemēram, kur šie uh, jautājumi ir nopietni risināti, kur ir nopietni izmeklēšana, bet, diemžēl, šīta lieta saistībā ar Poliju tā ir sabrukusi un daļ, nu, daļai tāpēc, ka procedurāli tā bija ļoti saistīta ar valdības uzlikto veto konkrētu aspektu atklāšanai, kas bija nepieciešama izmeklēšanai. Un šī veto sekas bija tādas, ka pilsoniskā sabiedrība, visais tās puses, atsāca savu sadarbību no procesa un nebija panāks galējais mērķis ir iesājās dīkstāvi, kad uh, piedāvājumu par Lībiju, pierādījumu par Lībijas gadījumu. Tātad tur, tur bija piedāvājumi e, veikt sadarbības ar valdības pārstāvjiem un saistībā ar tātad, e, informāciju par disidentiem Lībijā. Tā visa rezultātā radās e, tātad, jauns krimināls izmeklēšanas. Un tā rezultātā izmeklēšana Polijā vienkārši beidzās ar apsolījumu, ka sāksies jauna izmeklēšana, kad policijas izmeklēšana beigsies. Bet es vēlos pateikt vienu lietu. Un tas eh, balstās eh, uz um, informāciju no tiem, kur ir iesaistīti izmeklēšanas eh, procesa apvienotajā karalistē, paturot prātā, ka apvienotā karaliste ir viena no valstīm, kura ir sākusi E, īstenot pasākums, lai atrisinātu fundamentāli šīs problēmas. Man ir ticis teikt, ka policijas e, komanda, kura izmeklē apsūdzības saistībā ar izlūkdienestu iesaistīšanos, viņi tiešām e, vēlas visu izdarīt līdz galam, un viņu, viņus nekas neapturēs. Un preses konferences laikā šeit vakardien premjerministra eh, runas vīrs viņam uzdeva jautājumu par to, vai šī izmeklēšana ir eh, tad, eh, iekļauta un atbild bija tāda, ka izmeklēšanai ir jāturpinās tad, neatkarīgi no tā, kurš būs izmeklētājs. Tas tiek darīts, bet tas ir izņēmums. Un tad šim tā mm, polijas gadījumam tur bija pamats uh, apturēt, pamats, kamēr, kāpēc tika mm, apturēta izmeklēšana. Attiecībā uz to, kas var tikt uh, izdarīts, uh, lai šīs sešas dalībvalsts tomēr, dalībvalsts tomēr piespietas atbildē. Pirmkārt, jūs noteikti zināt, tātad šajā korespondencē es varēšu arī iekļaut tātad šo te valstu nosaukums šīs eh, komitejas eh, rezolūcija būtu ļoti noderīga palīdzība, lai šīs valstis atbildētu. Pieprasījumi tika nosūtīti novembrī, decembrī, janvārī un februārī. Dažas valsts ļoti laicīgi atbildēja, citas savukārt eh, ir tātad ļoti novilcinājuši atbildes sniegšanu. Un tātad eh, rezolūcija, kas mudinātu valstis iesaistīties un atbildēt, tam bez šaubām būtu ļoti liela noderīga palīdzība. Un es tomēr arī vēlos atbalstīt viedokli, ka šajā parlamentā ir nacionāla valstu pārstāvi, kuriem visiem ir iespēja paust šo vēstījumu savās dalībvalstīs. Un iespējams arī, ja tā nav Eiropas Savienības iniciatīva, tā būtu cilvēktiesību iniciatīva. Es vēlos pieskaties vienam jautājumam, kurš laikam tika uzdots, tad jautājums eh, par vēstuli, kuru es eh, rakstīju saistībā ar Dānijas ārlietu ministru un Eiropas Savienības eh, pretterorismu koordinātoru. Vēlos to visu iekļaut kontekstā, ja atļausiet pirmkārt. Vēstule tika rakstīta Eiropas terorisma uh, upuru piemiņas dienas sakarā, martā. Un šajā vēstulē tika uzsvērti vispārīgie paraugu prakses principi, lai garantētu cilvēktiesību ievērošanu pret terorismu kontekstā. Un vispārīgais mērķis bija neierosināt to, ka Eiropas Savienība vēlas iesaistīties eh, kādā uh, globālā tātad, mm, cilvēktiesība imperiālisma akcijā, bet uh, tas mērķis bija vismaz teorētiski tagad atrast kopīgu pamatu starp Eiropas demokrātijām un norādīt, ka šādu pamatprincipu īstenošanā ir tikuši, ir, vē, ir, spēr, ir tikuši spērti soļi, un līdz ar to ir pieejams akī, kurš var sniegt vadlīnijas valstīm, kuras atrodas ārpus Eiropas Savienības. Un uh, beigās vēlētos uh, nolasīt uh, fragmentu no šīs vēstules. Ceru, ka neviens neuzskatīs to par, mm, par imperialistisku cilvēktiesību veicināšanu. Eiropas Savienībai ir um, milzīga pieredze ar terorismu jautājumiem mēs uh, veicinām uh, krimināltiesību at, atbildīgumu saistībā ar šiem jā, aspektiem. Un ir jāizmanto krimināla tiesa noteikumi, un parastajām tiesām ir liela pieredze risinot terorisma lietas, un tiesību, eh, tad, tad, eh, tiesību sargājušajām iestādēm ir informācija par teroristu tīkliem, un šajās eh, tiesās ir tikuši tiesāti teroristi, kuri nokļuvuši aiz restēm, un publiska uzklausīšana sniedz eh, atbalstu terorisma upuriem, kā arī viņu ģimenēm. Tādā veidā tiek atzītas viņu tiesības ar ANO palīdzības stratēģiju. Un eh, tas, eh, ka tiek tiesāti terorismā apsūdzēti bez pierādījumiem, tas ir pret šo te Um, pret, pret, um, pret iedibinātajiem pamata principiem saistībā ar cilvēku tiesībām ir, uh, ir jārespektē cilvēku tiesības Eiropas Savienībā, un tam ir milzīga nozīme arī uh, pretterorismu cīņās starptautiski. Es tiešām ceru, ka šis vēstījums atspoguļo, ko es vēlējos uh, teikt saistībā ar maniem principiem manā prezentācijā šodien. Tādā ziņā, ka pastāv kopīgas vērtības Un valstis neievēro šīs vērtības, kaut arī viņiem ir pieejams akī, lai tās īstenotu. Un tas ir jāņem vērā arī sakarā ar apvienoto nāciju īpašo mandātu, lai garantētu, ka šie mehānismi tiek realizēti. Uh, un tiek turpināti, un šis jautājums eh, netiek aizmirsts, bet eh, neatlaidīgi eh, tiek gaidīts, kad tiks noskaidrot patiesību, jo tā arī tiks noskaidrot. Paldies, Emersona kungs. Es skatos pulkstenī. Vēlētos lūgt Kiņa kungam, kurš atbildēja uz tos jautājumus. Tad, Kiņa, jūs varat atbildēt uz tiem jautājumiem. Thank you, Madam Chairman. Paldies priekšsādātā. Varbūt sākšu ar Havit kunga jautājumu. Mēs pilnībā piekrītam, ka labu piemēru rādīšana, pārskatīšanas, atskaitīšanās jomā ir ārkārtīgi svarīgi, lai pārliecinātos, ka Eiropas Savienībā justicis tajā brīdī, kad par šo jautājumu runājam ar trešām valstīm. Līdz šim runājam par atskaitīšanos Eiropas Savienības dalību valstu ietvarā, bušai kungs jau pastāstījums, ko dara komisija, lai situāciju risinātu un kādas sarunas notiek ar dalību valstīm Kas attiec uz trešām valstīm, tad vērtības, ko Emerson kungs nu pat minēja kopējā deklarācijā, ir visas Eiropas kontaktēšanās procesu pamatā. Uh, kad runājam par pretterorismu. Eiropas Savienības vadlīnijas pret eh, spīdzināšanu ir pilnīgi skaidrs. Mēs esam pret nesodāmību un par atskaitīšanos par visu veidu pārkāpumiem. To pieminam visos eh, dialogos ar trešām valstīm par pamatisībām, politiskos dialogos, kā arī savos paziņojumos ANO. Šajās kontaktu procedūrās mēs mudinam trešās valstis izmeklēt pamatīgi visas apsūdzības par cilvēktiesību pārkāpumiem un noziegumiem, ko iznojušas valsts ierēģi, lai pārliecinātos, ka ir tā tādas sistēmas, kas ļauj viņu sākt pie atbildības. Runājot par ANO konvencijas ratificēšanu pret piespiedu uh, pazušanu bez vēsts, šīs konvencijas ratificēšana nav Eiropas Savienības kompetence, šai kompetence piediena dalību valstīm. Kad notika saistību sagatavošana uh, ICRC konferencē šis jautājums tika apsvērts ar dalībvalstīm, un dalībvalsts uzskatīja, ka šādu saistību uzņemšanās starptautisku struktūru priekšā šīs konferences ietvaros eh, padara mm, ne, nevar iepriekš, to nevar iepriekš darīt, tāpēc, ka ir pilnīgi noteikti nacionālajiem parlamentiem kompetenci šādu veidu saistības ratificēt, un tāpēc šis taisības tiek formulēts tādā veidā, ka nacionālās valdības apsvērs ar pozitīvu gaisotni šāda veida konvencijas eh, ratificēšanu, bet galu lēmums galu galā pieder nacionālajiem parlamentiem, kas par to attiecīgi balso. Par to vai Nacionālajiem izlūkdienestiem dalību valstī ir bijusi, ir, vai tie ir bijuši iesaistījušies šajos eh, reisos. Nē, par to mums informācijas nav, un tāpēc uz šo jautājumu atbildēt nevar, diemžēl. Paldies. Paldies turpin priekšsēdētāji, paldies, Kankungs. Un noslēgumā šīs klausīšanas noslēgumā gribu teikt milzīgi paldies visiem mūsu viesiem, paldies par jūsu ļoti uh, gudriem vārdiem, par jūsu rekomendāciju, par analīzi. Es domāju, ka tie tālāk atspoguļosies arī parlamenta ziņojumos, un jūs turklāt varbūt pārliecināti, ka mēs šai komitejā pilnīgi noteikti centīsimies Ehm, no, nu, uzstāt uz to, ka rekomendācijas attiecībā uz jūsu dalībvalstīm un NATO tiek tālāk īstenotas un domāsim savā, savā starpā runājot par to, kā labāk turpināt darbu. Tālāk pavisam strauji pāriesim pie mūsu nākamā darba kārtības punkta un tā ir eh, viedokļa apaņa par cilvēku tās cilvēktiesību stāvokli Lībijā. Tāpēc gribu lūgt eh, šeit uzaicinātos runātājus nākt šeit uz podiumu, ieņemt savas vietas, Annu redzu, bet eh, ja, ja vēl bija kaut kur arī kāds cits pārstāvs. Okay, now we proceed with the next item. Jā, turpinam darbu pie nākamā darba kārtības punkta, saka priekšādātāja. Kā jūs zinat, tad lūk, tas ir mūsu regulārs darba kārtības punkts. Mēs bieži uzklausam jaunāko informāciju par arābu pavasara valstīm. Šoreiz pievēršamies tieši Lībijai, un šajā kontekstā pie mums ir Omars Bakets. Viņš ir starptautiskā institūta vadītājs, kas strādā pie demokrātijas un vēlēšanu palīdzības jautājumiem, un tā ir starpvaldību organizācija, kas, kuras mītnes vieta ir Stokholmā. Es ceru, ka tas bija skaidrs. Nu, šķiet manās piezīmēs par to vienot. Vai vēl kaut kas, ko man piemetināt? Ak, tā, tas ir Eiropas Savienības finansēts projekts. Paldies, ka ieradāties šeit. Tāpat šeit arī Dēvids Giers kas savukārt ir dienesta vadītāja vietnieks no par Magrebas valstīm. Priecājos šeit redzēt. Un lūk, arī Anna Gomeša bija šeit pirms pāris minūtēm. Viņa ir mūsu īpašā referente ziņojumam par Lībiju. Nu, es nezinu, kur pazudus Anna Gomeša, bet eh, varbūt varam mainīt nedaudz prezentācijas secību, un es zinu, ka viņi tūlīt pat atgriezīsies arī zālē, jo laika mums nav nogaidīt, jo pēc tam mums vēl ir kopā ar eh, ārlietu komiteju viens punkts skatāms. Nu tā tad, ja jūs neiebilstat, tad varbūt varētu jūs uzklausīt vispirms. Maketkungs, lūdzu, kā jūs saredzat pašreizējo situāciju Lībijā? Lūdzu. Liels paldies! Gribu teikt paldies komitējai par to, ka man uzaicināja. Tikko esmu pats atgriezies no Lībijas svētdien. Esmu bijis tur vairāk kārt eh, jau kopš pagājušā gada decembra. Nu, varbūt ļaujiet man jums pavisam īsi pastāstīt par to, kāda ir situācija Lībijā šobrīd, kas ir sarežģīti jautājumi un kas izšķirs Lībijas nākotni turpmākajos mēnešos. Pirmkārtām vēlēšanas un otrkārtām samierināšanās. Kā jūs zinat, Lībija joprojām. Uh, ir ziņu virsrakstos, parādās ir dažādi veidi vēstis par konfliktiem dienvidos, tagad arī rietumos konflikti. Tāpat arī bijis deklarācija no vienas valsts puses, kas vēlas izvēlēties federatīvu struktūru. Vēlēšanas. Vēlēšanas, tas, kā vēlēšanas tiks īstenots, protams, cieši saistīts ar to, kāda būs uh, Lībija, un tās parādīs, vai Lībija būs sab sabrukusi valsts bez valsts struktūrām, jeb tomēr ne. Uh, Arī samierināšanās process ir ļoti svarīgs nereti. Um, daudz uzskata, ka samierināšanās pievēršas tikai tām nelielajām teritorijām Lībijā, kur joprojām pastāv kaut kāda veida konflikts starp tiem, kam joprojām, kam joprojām ir um, vēlme atbalstīt bijušo Kadafi režīmu un tām, kas ir revolucionāri atbrīvošanas spēki bet es domāju, ka tas būtu skat, nozīmēt skatīties lietu pārāk vienkāršo. Tas nav tik vienkārši. Lībiešiem ir jāsamierinās ar vēsturi kā tādu, ar kopējiem procesiem, un tas ir tas, uz ko mēs šobrīd raugāmies ļoti cieši. Pirmais, ko mēs darījām, kad bijām Lībijā, mēs veidojām, izveidojām komiteju no cilšu vadītājiem, no dažādu veidu attālinātiem reģioniem tā, lai spriedzi varētu samazināt un lai šī spriedze nenovestu pie pilnas, piln, pilna konflikta. Un tur mēs sastapāmies ar ļoti daudziem šķēršļiem. Viens no procesiem samierināšanas konkursā bija tas, ka šis process nekad nav tik vienkārši. Kompensācija nestrādā vienkāršos veidos, tas nekur nav tā darbojies, un Lībija nav izņēmums. Daļa no tiesiskuma procedūras nobloķ, tiek nobloķēta ar to faktu, ka Lībijas pārējais varas struktūras nav sagatavojuši līdz galam šīs pārejas e, taisnīguma e, dokumentus, un līdz ar to nevar īstenot tiesiskumu un konkrētas prāvas no abām pusēm. Jo tajā brīdī, kad runājam par tādu sistēmu kā tiesiskums sistēmas, tā vajadzētu darboties ne tikai pret Kadafi, bet arī pret pārkāpumiem, piemēram, no pretestības spēku puses. Otrs punkts ir kompensācijas jautājums. Un kompensācijas jautājums, kad tu par to runājam, tad runājam lūk par zemi, par ēkām, par īpašumiem un šajā jomā jau nepastāv valstī nekādu resursu, kas ļautu kompensācijas izmaksāt. Šobrīd, ko esam varējuši izdarīt, esam spējuši situāciju vienkārši ierobežot pašreizajā situācijā. Konflikta situācija ierobežot uz nelieliem reģioniem kalnos, kur, kur abas puses joprojām vēl ir bruņotas. Nu, tā, tā tad lūk šīs Kadafī, kā tā sauktās Kadafī grupas vēl un uh, pretinieku spēki. Uh, Nu, un mēs centāmies tātad šīs konflikta zonas vienkārši ierobežot pēc iespējas samazināt, tā lai tiktu rasts kaut kāda veida kompromiss starp abām pusēm. Otrs punkts, par ko gribu runāt, lai dotu jums tādu vispārēju nacionālu priekšstatu kopainu. Mēs eh, ar valdību vienojamies par Nacionālās samierināšanās padomas izveidi. Tā tika izveida, vienošanās tika panākt, ir izstrādāts arī likums, un tagad mēs strādājam pie detaļām par to, kas tad darbosies šajā padomē eh, NTC un valdība uzskatīja, ka varētu tur darbot sept, darboties septiņi pensionējušies tiesneši šajā samierināšanās padomu. Mēs domājam, ka tam vajadzētu būt, tai vajadzētu būt plašākai, tur vajadzētu būt arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, sieviešu pārstāvjiem, sieviešu grupu pārstāvjiem, um, šīs pretestības, nemiernieku grupu pārstāvjiem, tāpat arī ciltīm vajadzētu tur būt pārstāvētām. Tā, mums ir risks šajās pēdējās divas nedēļas diskusijas par to, kas tad ietilpst šai padomē. Uh, un pa to laiku tiesību akts ir pieņemts, likums pieņemts, tā tad, un tas tiks, tas likt spēkā, tas tās ir spēkā turpmākās trijās dienās. Nezinu, vai jūs zināt, bet Lībijā ir 80, 800 nemiernieku grupu, bruņotu grupu, ļoti daudz bruņot jaunu cilvēku, kas nepārstāv nevienu konkrētu cilti vai reģionu. Nē, daudz domā, ka Lībija, lūk, varbūt ir sadalīta tehniskās, e, etniskās grupās, tripols grupas un tā tālāk, bet nē, Lībija principā ir urbāna pilsētas valsts, un apmēram 89% Lībijā dzīvo pilsētās, un katrai pilsētai, protams, ir dažādi cilšu pārstāvji, tur viss cilts ir pārstāvēts, un visi šie bruņotie grupējumi ir tādi grupējumi, kas izveidojušies kara laikā, un tie tagad turpina darboties tādās kā bandās, kā grupējumos. Tur tie ir gan islamisti, gan liberāļi, gan kreisie spēki, tur dažādi spēki pārstāv. Nu, protams, arī krimināla elementa pa laikam gadās. Mēs domājam, ka viena no problēma uh, ir tā, ka nu, tas ir šar, tās, grup, tās demobilizēt ir ļoti grūti. Tam paredzēts šis Eiropas Savienības finansētais projekts, bet, ja saka, demobilizācija nav vienkārša, tad pa kuru brīdi, par, es esmu runājis ar daudziem no šiem šo grupējumu vadību, un viņi vienkārši uzdod vienkārši jautājumu. Mēs skatījāmies Eģipts, skatījāmies, kas notiek Tunisijā, un mēs nevaram ļaut, lai mūsu revolūcija tiek apturēta, un tāpēc mēs turēsimies pie saviem ieročiem līdz brīdim, kamēr nebūs noslēgušās vēlēšanas. Un te es atgriežos lūk pie šī problemātiskā jautājuma, kas saistīts saistīts tieši ar vēlēšanām. Otrais grupējums, kas ir ļoti dzīvīgs, um, zaļošs organizēts grupējums ir jauniešu pilsoniskā sabiedrība. Ārkārtīgi iedvesmojuši skatīties uz šīm sieviešu organizācijām, kas ir ārkārtīgi spēcīga grupa pilsoniskajā sabiedrībā. Tieši sieviešu organizācijas ir ļoti spēcīgas, tās ir ļoti labi organizētas Un es tiešām gribu nolikt galvu Eiropas Savienības priekšā, kas palīdzēja tām ar finansējumu un radīja šo kopējo platformu, lai šādu pilsonisko sabiedrību un tās organizācijas varētu atzīst. To tiešām atzinīgi vērtē visā valstī. Ir simtiem pilsonisko organizāciju valstī. Gandrīz katrā pilsētā ir pāris simt pilsoniskās sabiedrības organizāciju, pat ja ne vairāk, pat vismazākajās lietā. Un šis ko projekts kopumā ļauj organizēt sabiedrību, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas no, tam noteikti būs liels spēks tālāks nākotnes veidošanā, struktūrēšanā valstī. Visi šie elementi, kad tos skatām kopā, nu varbūt nevienā konkrētā vienotībā, bet ja tie visi būs vērti uz vienu mērķi, tad mēs varēsim kopumā nonākt arī pie samierināšanās Lībijā un pie tā, lai lībieši varētu uzņemties jaunu sociālu um, dialogu ceļu. Nu, diemžēl, protams, viss atkarīgs šobrīd no tā, kā tiks organizētas vēlēšanas. Vēlēšanas, vēl, viss vēl savēlēšanas notikt jūnijā, nu, būtu ciniski teikt, ka tās tomēr varēs notikt jūnijā, jo, ja tās jūnijā notiks, tad tādā gadījumā to rezultāti būs tādi, kas nepatiks nevienam ne šajā telpā, nedz arī Lībijā, nedz arī nekur citur pasaulē. Mēs ļoti kritiski izteicāmies par to, kādā veidā šīs vēlēšanas tiek organizētas, piemēram, vēlēšana likums ir ļoti eh, nepareizs, tur ir ļoti daudz trūkumu, ļoti daudz, kas netiek ņemts vērā, tur tur gan vēlētāju saraksti nav pareizi, gan arī ir kļūmes, nu, piemēram, tajā, ka vēl sievietes vispār tiek izsva, iz, izslēgts no vēlēšana procesa, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un oram, ka tam reģistrācijas procedūras arī ir problemātiski. Reģistrācija notiek manuāli. Un tas, bet šobrīd neviens ļoti daudz, kas neprot rakstīt, un jāsaka, attiecīgi, nu, saprotas, ka sabiedrība Libijā ir it kā apstiprinājusi šādu iespēju rīkoties. Uh, Bet šāda veida vēlēšanu likums var nu, dot, dot priekšroku tiem, kas ir ļoti organizēti. Un es, tagad, protams, nevēlos izteikties, bet ir tādas grupas, kas ir ļoti organizētas un kam ir atbalsts no, cita, no visur pasaulē, un, bet kas novest pie nepareiziem rezultātiem. Un tas nozīmē, ka jaunām partijām savukārt, kas cenšas ienākt šobrīd politiskajā arēnā, būs vajadzīga apmācība, organizēšana, tās nevarēs piedalīties šajā vēlēšanu procesā. Mēs atbalstījām. E, no priekšlikumu no Tripols, Bengāzi un citām, ka varētu vispirms notikt vietējas vēlēšanas. Domāju, ka vietējas vēlēšanas tas ir eh, kaut kas cits, par tam piekrita arī premjerministra birojas, visi piekrita arī, mēs rātas vēlēšanas vietējā līmenī notika ļoti labi, tāpat arī Tripolē. Un es domāju, ka nonāksim pie tā, ka vietējās vēlēšanas notiks katrā Lībijas pilsētā, tad līdz ar to pašvaldībā būs vēlēti cilvēki, Eh, un eh, viņi teica, ka, lūk, varētu nomanīt, piemēram, pašreizējo struktūru pārstāvis ar vēlētiem eh, pārstāvjiem, bet domāju, ka tas kopumā ir ļoti pozitīvs solis, mēs to atbalstām. Te mēs esam gatavi nodrošināt apmācību, mēs jau esam apmācījuši politi, policijas spēkus, pilsonisko sabiedrību, mēs varam apmācīt vietējos ierēģus, tāpat arī vēlēšanu komitejas, kas nodarbojas ar vietējo vēlēšanu organizēšanu un tā tālāk. Uh, Nu, līdz ar to šeit savu uzstāšanos gribēju, gribu lūgt jūs uzdot jautājumus, bet, nu, lūk, tāds ir mans uh, izklāsījums par kopainu pašreizē situācijā Lībijā. Un pāris noslēgumu vārdu lībieši šobrīd cenšas iet uz jaunu, citādu nākotni. Un mums viņi tur ir jāatbalsta. Mums, ja runājam ar pre, pretestības spēkiem, runājam ar jauniem cilvēkiem, tad, redzēs, tad varam redzēt, ka mums ir, viņiem ir vajadzīgs mūsu atbalsts. Pēc 42 gadu atbalsta trūkuma mums viņi ir jāatbalsta, mums ir jāņem viņi, jāsūt viņus, piemēram, mācību turēs uz Eiropas, lai viņi saprot, kā pārējā pasaule funkcionē, kas, kā notiek organizatoriskais darbs pasaulē. Mēs vēlamies viņus vēst arī uz valstīm, kur samierināšanas process jau ir noticis, piemēram, Ruanda, Kambodža un tā tālāk. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšādātāja. Paldies par šiem komentāriem. Tagad Anna Gomeša, redzu, ir atgriezusies. Es zinu, ka jūs šī tēma interesē ļoti, bet tomēr gribu jūs lūgt eh, nepārsniegt piecas minūtes uzstājoties. Mm, Gomeša skundze eh, runā par savu pieredzi tiekoties ar lībiešiem, kas eh, cenšas pieminēt visu cilvēktiesību pārkāpumus eh, universitātes priekšā. Un tiekoties 7. aprīlis šī piemiņas diena, viņi ir tie, esmu tikusies ar viņiem, viņi man ļoti daudz informācijas stāstījuši, viņi stāstījuši par tām spīdzināšanām, kas notikušas aizturēšanas centros, kur ļoti daudz cilvēku tikuši pakļauti spīdzināšanai. Tie bija Kadāfijas spēki, ļoti daudz ārzemnieku, Eģipti bēr, eģiptiešu bērni, un ļoti daudz no šiem cilvēkiem joprojām ir aizturējumā. Un neizskatās, ka viņiem tiks piemērot šis pārējais tiesiskuma princips, viņi joprojām ir cietumā. Uh, Trūkst, protams, arī kapacitātes, lai īstenotu tiesiskumu. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums. Nav iespējama samierināšanās Lībijā, kamēr nav ko izveidots mehānisms pārējais tiesiskumam. Uh, Un es nedomāju, ka lībieši būs spējīgi paši šādu mehānismu izveidot. Viņiem ir vajadzīgs starptautiskās sabiedrības atbalsts. Domāju, ka viens no svarīgākajām rekomendācijām, ko varam izstrādāt un ko varam viņiem piedāvāt, un es par to runāju katru reizi, kad tiekos ar lībiešiem un varas iestādēm, Nu, šāda veida rekomendācijas varam izdarīt, tas jums, to jums vajadzētu darīt tāds eh, ārējās darbības dienestu. Uh, Nu, piemēram, te runājot par Kadafī dēlu gadījumu, kas ir viens no aizturētajiem. Un runājot par drošības jautājumu, jūs jau runājāt par šiem 88 eh, bruņotajiem grupējiem. Nu, runāsim skaidru valodu. Tas ir vienīgais drošības avots Lībijā šobrīd, lai cik uh, ļoti daudz nedrošības saistīts ar šiem bruķojumiem, tad tomēr jāsaka, šobrīd nav tāda, tādas lietas kā eh, Lībijas armijas vai policijas, kas ļautu nodrošināt kārtību valstī. Nē, Kadafī režīmu raksturoja pilnīgas visu iestāžu iznīcināšana, tostarp arī policija un armija tika iznīcināta. Un tāpēc tas nozīmē, ka šie bruņotie grupējumi būs tāds kā embrijs tālākajam drošības aparātam sistēmai, bet, nu, protams, šobrīd ļoti bīstam laiki, ļoti sarežģīti laiki. Un, protams, būs vajadzīgs milzu darbs, lai šo struktūru tālāk veidot, te vajadzēs darboties starptautiskai sabiedrībai, Eiropas Savienībai. Uh, ar DDR, SSR un tā tālāk visiem drošības procesiem. Mēs ļoti labi zinām, ar kādām riskiem saistīt šāda veida um, jautājumi. Var šīs tos grupējums izmantot gan fundamentālistu grupējumu, gan cita veida um, grupējumu, piemēram, kriminālu grupējumu. Nesen piedzīvojām šo incidentu, kur kalnos tika nogalāts vasaras ļaužu čestas bija zuārā Un, kā saprotu, tad tie tiešām vienkārši bija noziedznieki. Tā bija cīņa starp, eh, nu, kontrabandistiem, kā rezultātā visi šie upuri arī radās. Vēl viens svarīgs jautājums saistās ar migrantu likteni. Pret migrantiem izturēs ar milzīgu nicināšanu šajā valstī. joprojām daudz no šiem migrantiem ir valstī, nu, īpaši no nabadzīgajām lejas Sahāras valstīm. Viņiem nav juridiska statusa šai valstī, un daži no viņiem patiešām vienkārši šausminošā situācijā. Pavisam nesen esmu sazinājusies ar vārkiņu, un, piemēram, palestīnieši saņēmoši atbalstu, piemēram, no Kadafī savu laiku, un tagad ir vienkārši drausmīgā situācijā. Es nesen sazinājos ar ģimeni, kurai atņemts pilnīgi viss, atņemta māja, kur tā dzīvoja, un to, lūk, atņēma kāds, kas vēlējās atgūt uh, īpašums, ko tam bija konfiscējis Kadafi, un šis palestīnietis bija dzimis Lībijā. Sākumā tad viņi no Palestīnas bija migrējuši uz Vāciju, un pēc tam uh, ar Vācijas uzņēmumu pārvākšanos uz Libiju. Viņš bija dzimis Lībijā, bet viņam nebija nekādu dokumentu, ne, ne, pa, ne kā palestīnietim, ne kā lībietim. Šie cilvēki ir pilnīgi beztiesīgi, pilnīgi bezpalīdzīgi. Un visneticamākais ir tas, ka. Un es aizvedu viņus uz Demokrātijas cilvēktiesības institūtu, un uh, viņi joprojām nav šādu legālu statusu saņēmuši, Un tāpēc šeit e, savukārt e, šī pārstāvniecība nevar viņiem nekāds dokuments izdot, jo tāda nav tā, tās kompetence. Jūnija vēlēšanas. Es ļoti labi saprotu, kāda riska saistīta ar šo procesu. Jūs jau to minējāt, jo, protams, ka jūnija vēlēšanas nevar būt e, tāds ticams process, ja tas norisinās tik ātri. Uh, ņemot vairāk ir milzīgi daudz prasību, kas ir jāizpilda. Nu, gan eh, no mūsu puses, gan to vēlas, lai arī, lib, arī lībieši. Bet, nu, visi lībieši man saka, ka tas ir, šīs vēlēšanas ir ārkārtīgi svarīgas, jo tieši tās būs tas elements, kas nonā, novedīs viņus pie valdības, kas var pieņemt lēmumu, jo šobrīd trūks ne tikai vispārējais institucionālās kapacitātes pārvaldība, kas, protams, nāk kā rezultāts Kadafī režīmam, nenoliedzams arī fakts, ka pašreizējai valdībai nav tāds sajūta, ka tai būtu kaut kāda veida lem, lemšanas spēja. Uh, ņemot vērā, kā ir izveidot šie, kā struktūrēt valsts dažādos reģionos un tā tālāk. Un tāpēc jūnijas vēlēšanā, lai, vēlēšanās, lai cik tās nebūtu kļūmīgas un tā tālāk, tomēr no, būs process, kas novedīs pie valdības. Un es domāju, ka labāk, protams, e, Un es nedomāju, ka, ja vēlēšanas notika to, to oktobrī, tad situācija daudz vairāk paspētu uzlaboties pa to brīdi. Uh, Pavisam nesen īpašais pārstāvis Gāzes universitātē teica, vakar izplatīja jums informāciju, runu, ko viņš tur izteica Gāzes universitātē. Viņš teica, ka jūnija vēlēšanas ir pa, process pats pats sākums. Tās ir pirmās vēlēšanas, pēc tam būs tālākas vēlēšanas, kas ļaus atkal izvēlēt konstitucionālo asambleju, kas tad izstrādās konstitūciju un tā tālāk un tā joprojām. Tad būs arī cits vēlēšanas. Mēs, protams, visi esam eh, dažādās domās par jūniju vēlēšanām, bet lībieši, ar kuriem esmu runājuši, vienkāršie ļaudis Lībijā vēlas lai jūnijā šīs vēlēšanas tomēr notiktu, jo viņi zina, ka to, šīs vēlēšanas tomēr dos kaut kāda veida pilnvaru autoritāti valdībai tālāku lēmumu pieņemšanā. Nu, izņemot, tas noticis šobrīd tikai vietējā līmenī, un es piekrītu jums, kad jūs sakat, cik ļoti svarīgi šīs vietējā līmeņa vēlēšanas. Nesen tikos ar, ne, nesen ievēlētām Zrats eh, padomus pārstāvi. Un šī tikšanās bija ļoti produktīva. Viņš teica, ka darbs tiešām produktīvs, ka viņi jūt leģitimitāti tieši tāpēc, ka vēlēšanas tika uzskatīts par ļoti godīgām, skaidrām, bet, nu, man konkrēti, nu, jāsaka, jāatzīmē fakts, ka neviena sieviete netika ievēlēta. Vēlēšana likums nesos visām tām kļuvēm, vismaz piedāvā iespēju būtisku pārstāvību nodrošināt arī sievietēm jūnija vēlēšanās, un tas ir ārkārtīgi svarīgi jo, kā jau jūs teicāt, sievietes ir ārkārtīgi svarīgas. Parīzes konference pirms pāris uh, nedēļām uzsvēr to, cik ārkārtīgi svarīgi ir dot pilnvars pilsoniskai sabiedrībai, un es domāju, ka mums ir jādara krietni vairāk. lai būtu klāt uz vietas tur, lai sazinātos, sadarbotos ar viņiem efektīvi to darītu. Uh, runāt ar pilsonisko sabiedrību, paturot prātā, ka ir dažādas pilsētas, kur mm, iedzīvotāji dzīvo, un tas ir svarīgi ne tikai Tripolē, bet Gazi un tā tā visā citās lielajās pilsētās ir jābūt klātbūtnei. Viņi šobrīd jāvēl šīs vietējās valdības, tas ir svarīgi, tās ir demokrātiskas, bet ir vajadzīga šī sadarbība. Tāpēc ir vajadzīga atbilstīga darba komanda tur. Un nu, es tikai gribētu ieteikt jums izlasīt Iena Martina paziņojumu. Nu, jūs jau zināt, kā nav notika uzbrukums. Lemīgā kārtā neviens neciet tā rezultātā, tas ir ārkārtīgi briesmīgi, ka pret ANO tiek veikt šāds uzbrukums, nu tā ir pazīmēm, kas vēlas destabilizēt situāciju, kas vēlas ļaunprātīgi izmantot šo ļoti eh, svārstīgo, nestabilo situāciju. Vo, citi to dara kriminālu mērķu vadīti, citi politisku mērķu vadīti, bet Ļaujiet mums jums pateikt tā, es regulāri esmu Lībijā un biju tur arī pirms pāris nedēļām. Es redzu, ka progress ir noticis, es redzu progresu un es neatbalstu to negatīvo tēlu, kas tiek atspoguļos plašsaziņas līdzekļos. Tā nav mana pieredze. Un es domāju, ka. Un ja visa Eiropas Savienībā starptautiskajā sabiedrībā uh, darīs to, kas ir viņu pienākums un atbalstīt šo valsti, tad viss būs labi. Man ir jācildina viņu centieni, tāpat arī Jāna un Jāna Mārtiņa centienus es gribētu paslavēt. Tie ir tie cilvēki, kas dar visvairāk, dalībvalstis arī tāpat. NATO operāciju ietvaros, un tagad šīs valstis nedrīkst vienkārši atkāpties un nedarīt to, kas ir nepieciešams. Tas ir jāturpina darīt Eiropas ārējās darbības dienesta ietvaros, jo mēs taču nevēlamies atkal atgriezties pie situācijas, kur katrs ķers pie savas nacionālās prioritāšu īstenošanas eh, dažus mēnešus eh, pēc tam, kad Gaddafi ir prom nedrīkstam būt atkal pie tā, ka, lūk, tagad Sarkozī atkal dažus mēnešus pirms revolūcijas Sarkozī vēlējās pārdot atomus elektrostācijas Kadafī. Tas vakar tika apstiprināts, to apstiprināja um, augsts stāvoši ierēdņi intervijā. Uh, Anā Gomes. Es visnīgs paldies jums, Anna Gomes, par jūsu rekomendācijām. Tagad vārds uh, Gievkungam no ārējās darbības dienesta. Es domāju, ka tā būs pāris jautājumu, arī pāris atbildes. Ģērkungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies jums, godātais viesis, un paldies, Anē. Es tad arī neiedziļināšos vairāk šajā situācijā. Manuprāt, jūs ļoti labi arī reāli uh, eh, ieskucējāt šo situāciju. Un tas arī atbalst tieši tādai informācijai, kā mēs esam paši arī saņēmuši no saviem pārstāvjiem. Uh, Vispirms vēlos norādīt, ka mēs atzinīgi vērtējam Lībijas pagaidu valdības un arī pagaidu pār, pārējais padoms apņemšanos, īpaši Čiba un Čarilkungs uh, ir paudzes vēlēšanos īstenot uh, politiku, kas ievēro cilvēktiesības. Un īpaši arī izcelt pilsoniskās sabiedrības lomu. Un turklāt arī starptautiski mums ir ļoti svarīgi jāsaprot, ka šāda apņemšanās ir ļoti nozīmīga. Tāpat arī mēs arī atzinīgi vērtējam citu starptautisko organizāciju lomu, īpaši arī uz parlamentu lomu, kas ir palīdzējuši, lai pievērstu uzmanību svarīgām prioritātēm. Cilvēktosību ievērošana. Nu, tam ir jābūt centrālam jautājumam arī tālākajās attiecībās ar no Lībiju. Un tās ir, protams, tāds arī politiskas apņemšanās, kas arī ir jāatspoguļo reālā rīcībā uz vietas. Mēs apzināmies tos izaicinājumus, kāds ir spēkā šobrīd Lībijā, kur jautājums par šiem kaujiniekiem, par drošību, par vēlēšanu sagatavošanu, par līdzinējo pieredzi, cilvēktiesību smagiem pārkāpumiem, kas arī saistās ar ļoti vāju administrāciju valstī. Tātad šis nākotnes uzdevums ir milzīgs. Eiropas Savienība ir apņemsies atbalstīt Libiju divos veidos - politiski un finansiāli, jeb tehniski. Šajā pārējais periodā. Politiski mūsu mērķis ir bijis tiešām panākt šādu arvien spēcīgu dialogu, norādot arī mūsu aktīvu iesaistīšanos, nosūtot augstus pārstāvjus, risinot cēlākas sarunas, arī, arī, arī piedāvājot Bosko kunga, Saskie kungā, tātad dienestā, direktora vietnieka aktīvu darbību šajā reģionā. Un valstī mēs esam pauduši ļoti nopietnu bāžu par aizturēto personu um, uh, izturēšanos pret tām, pret eh, konkrētajām lietām, pret konkrētajām organizācijām, par sieviešu tiesībām un arī par starptautisko kriminālu tiesu. Īpaši tas, ko arī uzsvēra Anna, ka mums ir ļoti cieši jāsadarbojas ar starptautisko kriminālu tiesu. Mēs ļoti cieši sekojam attīstībai, uh, un mēs arī, protams, esam ciešā komunikācijā ar Lībijas iestādēm. Mēs vēlamies nodrošināt arī šādu koordināciju starp Eiropas Savienības dalībvalstīm par viņu īstenotām individuālām programmām. Un tagad dažas atbildes par konkrētām lietām. Par aizturētām personām. Mm, valsts iestādes ir norādījuši, ka viņas, protams, vēlas pātrināt šo procesu, lai aizturētās personas, kas šobrīd atrodas ar kaunieku grupēm rokās, tik nodots valdības iestādēm. Bet tas tik strauji nenotiek un tāpēc ir jāturpina šis darbs. Mēs turpinām to darīt ar vietējiem misiju vadītājiem un arī ciešā sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību. Mēs tāpat arī cieši strādājam ar sabiedrisko kopienu, īpaši ar ANO par finanšālu un tehnisko sadarbību. Kauju laikā jūs saprotat, ka 8,5 miljardi, piroši 8,5 miljoni eiro tika iztērēti, un Te galvenokārt mēs runājam par to, kā mēs varam atrisināt uh, galvenos divus jautājumus. Mazais ar kādu grubu aizsardzību un vienlaiks ir jautājumi par, piemēram, nesprāgušo dažādu veidu uh, bruņojumu izmantošanu un neutralizēšanu. Un tās ir ļoti nozīmīgas prioritātes. Šobrīd īstermiņā mēs piedāvājam viņam 30 miljonus, kas ir vērsti uz to, lai īstenībā atrisināt vairākus jautājumus. Pilsoniskās sabiedrības jautājums. Te mēs piedām 10 miljonus precīzi atbalsts sabi pilsoniskajai sabiedrībai. Tas saistās ar vairākiem arī atsevišķiem projektiem, un tāpat arī atbalsts sievietēm un starptautiskā organizācija iesaistīšanās tieši sieviešu tiesību aizstāvībā. Tālākais spīdzināšanas jautājuma atrisināšana atrisinājums, ko arī risina Omar grupa un citi. Papildus, domājot par vēlēšanām, mēs arī sniedzam atbalstu. Ir īpašs projekts, kuru īsteno jādējā. E un īpaši, kur mēs domājam arī par šo īpašo misiju, ko varētu nosūtīt uz Lībiju, un ko varētu arī varbūt tad saukt jau kā vēlēšana sagatavošanas novērošanas misiju pirms pašām vēlēšanām. Papildus esam novē, atvēlējuši 10 miljonus eiro, kas ir vērsti uz dažādu veidu risku atrisināšanu. Tātad mēs skatāmies plašāk. Nevis tikai arī uz ilgtermiņa mērķiem, bet arī uz vispārējā plašāku skatījumu, kāds ir 10 miljoni, kurus tērēsim tad arī pilsoniskai sabiedrībai un ņemot vērā aktuālos izaicinājumus arī ilgtermiņā varbūt un īstermiņā. Nu, lūk, mēs saprotam, ka to vēl viss nepietiks, bet tomēr tas ir tāds apliecinājums, ka mēs aktīvi iesaistāmies, ka esam gatavi arī risināt jautājumus ar mūsu starpniekiem. Bet, nu, mūsu rokas, protams, nav, mūsu iespējas ir ierobežotas. Un, lai arī kā šīs e, vēlēšanas būs, tad, protams, kā mēs saprotam, ka tas ir tikai pirmais solis. Mūsu iestājas, protams, starpnieks un saziņas persona būs pilsoniskā sabiedrība, kas vēl tik veidojas. Uh, un tāpēc mums jādara viss, lai arī mēs risinātu dialogu ar jaunām iestādēm, kuras būtu gatavs arī vēlāk pārslēgties uz vidēja termiņa un ilgtermiņa problēmu risināšanu. Katrā ziņā mēs turpināsim savu darbu, savu dialogu ar valsts, valsts iestādēm, lai nodrošinātu arī atbalstu Lībijas iestādēm un pilsoniskajai sabiedrībai. Katrā ziņā mēs augstu vērtējam arī šīs iespējas, kas mums ir pavērs sadarbojoties ar jums. Paldies! Paldies, manuprāt, esam ieguvuši ļoti svarīgu aktuālu informāciju. Vai būtu jautājumi, kolēģi? Nu labi, tad man ir divi īsi jautājumi. Saskaņā ar manu informāciju arī ANO, eh, NATO spēki ir radījuši daudz eh, cietušos un upurus. Un NATO ir ignorējuši un nav īsti rēģējuši atbilstīgi uz šādiem sekām. Un upuru ģimenes, tomēr sagaida šādu papildus rīcību un informāciju pirmkārt. Un jautājums, tad, jautājums ir, vai jūs to jautā, situāciju risināt? Un otrs jautājums, Anna, viens no Saharau balvas ieguvējiem, Alsinusīkungs, viņš šādi, manuprāt, ir izvirzīts kā Sunaneikas pārējais padoms priekšsēdētājs, un tātad viņš strādā Gāzī pilsētā. Vai jūs arī plānojat ar viņu sadarboties? Un vēl pavisam īsi varētu lūgt tātad atbildēt uz šiem jautājumiem gan Annu, gan arī Baki kungu. Jā, pa pirmo jautājumu. Cik man zināms, ir 53 upuru, kurus ir atzinuši Amnesty International, kā tieši NATO um, bombošanas rezultāts, tad militāra operāciju rezultātā. Uh, Un, protams, ka būtu ļoti svarīgi, lai NATO atrisinātu jautājumu arī par kompensācijām viņu tuvinākiem. Tas nav tā, kā daudzi politiski varbūt mēģina pagriezt gandrīz to, ka šis skaitlis būtu tūkstoši visu upuri, kas visi būtu NATO upuri. Pirmkārt, tie bija Kaddafi spēku upuri un arī jāatzīst pašu nespēju un kaujinieku nesagatavoja to cīņai, un līdz to viņi bija pilnīgi nu, tādi netieši upuri. Tad mēs runājam par uh, daudziem citiem upuriem, bet tie ir NATO tiešie upuri, ir 53 personas. Kā to nosaka Amnesty International, nevalstiskā organizācijas. Un es tam, tas, es, protams, uzskatu, ka jārisina tālāk ar NATO. NATO upuru lielais skaits salīdzinot Libiju. Paskatieties, kas šobrīd notiek Sīrijā. Protams, NATO iejaukšanās Lībijas situācijā, NATO mandāta ietvaros, tagad kalpo kā pamats arī Krievijai un Ķīnai neļaut drošības padomēji arī izstrādāt mandātu pār šādu iespējamo personu aizsardzību Sīrijā vai tas nu būtu reāli vai nereāli. Toreiz NATO dabūja šo uh, mandātu balsoties uz ANO rezolūciju numuru 1973. Bet tagad, protams, ka mēs nespējām pie šādām atgriezties, lai ANO drošības padomē arī atgriezties tālāk par Lībijas jautājumu un risināt tālāk Sīriju, jo tas tikai kalpo kā tāds arī bumba tagad Krievijas un Ķīnas rokās. Un mēs redzam, kāds ir šausmīgs sēks šobrīd Sīrijā, kas notiek. Pagājušo nedēļu es un Veronika bijām pie Homsas, mēs skatījāmies, kāds ir bēgļu strāvas, un tas ir šausmīgi. Senosīkums. Delegācija, parlamenta delegācija devās uz um, turieni to vadīja Salafrankungs un arī citi. Mēs tikāmies ar Vizanosī kungu, mums bija arī pusdienas ar viņu un tā citiem Bengāzī vadotājiem. Un viens no vēstījumiem, ko viņš skaidri pateica. Mēs arī tālāk to afet jau arī, un arī arī ar rīcības dienestam mēs to nodām. Alistars Makmalnars, kurš arī šeit norādīja, ka viņš ļoti neapmienā šī situācija, ka uh, ārējās rīcības dienesta um, birojas tā ir, ir kā slēgts Bengāzī, lai gan tas īsti neatbilst tie taisnībai. Tad tā persona, protams, kas šīs laika kara laikā tur bija, tagad tika atsaukt, bet uh, šī situācija tā nav tik viennozīmīga. Bengāzī, protams, no, nozīmīgs centrs. Tur tieši sākās revolūcija, un viņi ar vienu uzskatu to sev par tādu virzošo spēku un centru. Tādā ziņā Mm, varbūt, ka tas ir veids, kā mēs varētu tomēr arī sniegt šādu atbalstu, pasakot, ka Bengāzija, protams, ļoti nozīmīga pilsēta. Un tas ir varbūt ir zināms tāds atbalsts sirinīgs, varbūt vēlamai autonomijai. Nu, tā es to īsti neredzu un katrā ziņā. Citi satraucās jau, ka tas būtu tā kā deklarācija par neatkarību jau, bet tā absolūti tas nav tas tikai vēl zinātnes atbalsts viņu darbībai, un galu galā par to pašu lems arī viņi savu konstitucionālo procesu ietvaros, kurš tas sāksies vai nu pēc jūnija, jūlija vēlēšanām. Un vēl, es zinu šo situāciju Lībijā, un manuprāt, tiešām pamatot, ka ņemot vērā šādu geogrāfiju, pilsētas, viņiem tieši vēl pamatot būtu ieviekst federālu sistēmu. Arsnēm Paketkungam. Paldies! Es domāju, ka Anna jau labi atbildēja šo jautājumu. Es tikai vēlētos eh, teikt, eh, ka es atceros, eh, pagājušajā nedēļā biju sanāksmē Sarā. Tur ritēja sarunas par pamieru. Un abās sanāksmēs sasībās ar šiem konfliktiem cilvēku politiķi vēlējās pēc eh, iespējas ātrāk eh, organizēt vēlējās vēlēšanas, lai risinātu konfliktu. Un es vēlos eh, teikt šai komitejai, ja jūs vēlaties palīdzēt Lībijai, lūdzu atbalstiet vietējās vēlēšanas. Diskusijas būs garas, bet vietējās vēlēšanas ir ārkārtīgi svarīgas šajā uh, Lībijas vēstures punktā. Un ja mēs negūsim visu nepieciešamo atbalstu, Tad es ceru, ka eh, šī, šī sanāksme ieteiks mūsu draugiem atbalstīt vietējās vēlēšanas. Paldies, saka priekšsēdāji. Un pil, pirms eh, mēs eh, slēdzam šo darba kārtības punktu, vēlētos pateikties um, ehm, Lībijas pār, vēstniecības pārstāvim, kurš šodien bija kopā ar mums. Sveicināti, paldies par to, ka sakojāt mūsu diskusijām. Tagad slēdz šo darba kārtības punktu. Un šo te, šita, um, šita ir uh, vienotā sanāksme ar ārlietu komiteju. Um, our... Parasti notiek tā, ka mūsu atzinumi un ziņojumi par tiem tiek balsots ārlietu komitejā, bet šoreiz liekas, ka būs otrādi, tāpēc kā AFET komiteja mums ir lūgusi uh, Lai AFET varētu uh, balsot uh, par uh, procedūru par Eiropas Savienības uh, pieeju uh, sadarbībai uh, Dienvidu Austrum Āzijā. Tātad jautājums, uh, kuru es īsti nepārzinu, tomēr es uh, ticu, ka AFET komiteja ir sagatavojusi ļoti labu šo te balsojumu. Un, uh, Broka kungs eh, nevarēs vadīt eh, šo, šo balsojumu. Līdz ar to centīšos eh, turpināt šo balsojumu šodien, un iemesls tam ir tāds, ka padome lūdz steidzamības procedūru aprīļa plenārsēdē, lai ļautu augstajai pārstāvēji paziņot, ka tiek eh, pieņemta, eh, pieņems lēmums par šo te eh, Dienvidās un Mazijas sanāksmi. Lūdzu, jums ir kādas sarunas, kas nav saistīts ar balsojumu, risiniet tās ārpus šīs telpas, saka priekšsēdētāji. Un līdz ar to AFET birojs ir iecēlis Broka kungu kā referentu, lai uh, tiktu ātri pieņemta, pieņemts lēmums. Tomēr lēmums uh, tika pieņemts 28. Eh, un 29. martā plenārsēdē, un tas nozīmē, ka nebija apēc sanāksmju, lai eh, pieņemtu šo ziņojumu līdz aprīt plenārsēdē, tāpēc es domāju, ka tas ir iemesls, kāpēc mēs visi esam šeit, un arī tas, ka Langena kungs, eh, attiecīgās parlamenta delegācijas vadītājs, Viņš ir eh, devis pilnu politisko atbalstu šai procedūrai, vai ir vēl kādas piezīmes? no kāda no deputātiem, kurš strādā pie šī ziņojuma, pirms mēs ķeramies pie balsošanas. Also, thank you. Now... Ja nav, tad paldies. Mums būs viens elektroniskais balsojums pieņemu, ka pārējās eh, politiskās grupas ir nodrošinājušas to, ka tad eh, ir kāds, tad ir afet eh, locekļi vai aizstājēji locekļi, nogaidījuši brīdi. Īsti nezinu, kura poga šeit ir jānospiež. Iepriekš neesmu vadījusi balsošanu. Tad ievietojam balsošanas kartes. Lūdzu, sākam balsot. Vai esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Kāda ir rezultāti? Paldies par balsojumu. Tagad šī sanāksme atkal kļūs par cilvēktiesību apakškomitejas sanāksmi. Tagad vārds Andrķīnas kundzei, kura lūdza vārdu pie citiem jautājumiem. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlējos tagad atgriezties pie trešā darbkārtības e, jautājuma, tātad priekšsādātājas paziņojumi. Es vēlējos jau tad toreiz pievērst jūsu uzmanību, un tāpat arī kolēģi uzmanību pievērst konkrētam jautājumam. Tātad es gribu runāt par cilvēktiesību pārkāpumu. Es vēlējos runāt par Ievlienu Milaševu. Viņa ir žurnāliste, cilvēktiesību aktīviste un strādā Novajā gazetā. Maskavā. Un viņi pavisam nesen, pēc traģisku negadījumu viņai uzbruk netālu no viņas dzīves vietas, viņas mājas, un viņa tika piekauta. Un tad šī žurnāliste tika piekauta, un jāatzīst, ka pēc Annas Politkovskas nāves viņa ir kļuvusi varbūt tad kā viņas e, darba turpinātāju, un viņa bieži vien raksta par e, cilvēktiesību pārkāpumu notikumiem Kaukāzā un uh, Čečenijā īpaši. Viņa veids patiešām šādu pētniecisko žurnālistiku. Un jāatzīst, kā tieši pēdējo gadu laikā viņa uh, tiek visu laiku pakļaut tādam spēcīgam piespiedam, uh, spiedienam. Viņa ar vienu saņēma nāves draudus. Un tas ir skaidrs, ka šāds uh, fizisks uzbrukums ir absolūti saistīts ar viņas darbību. Tieši tāpēc es aicinātu varbūt, kā mēs atrast par iespējamu, Milašins kundzi jūs aicinātu šeit uz Eiropas parlamentu, uz mūsu komiteju, vai arī kā savādāk, vai vismaz mēs varētu uzrakstīt vēstuli Krievijas vēstniekam un pieprasītu, lai tiktu veiktu pamatīga izmeklēšana šajā lietā un atbildīgās personas saukt pie atbildības. Paldies! Um, thank you, Madam Andrikini, for raising the issue. I read about it just. Paldies, Andrikins, kundze jums es domāju, ka mazākais, ko mēs varam darīt, šobrīd tiešām nosūtīt šādu vēstuli. Bet arī, protams, sekojot jūsu citām rekomendācijām, ņemot vērā arī tas, ko mēs esam teikuši, kad iespējams arī mēs varam runāt tālāk plašākā arī formos par cilvēktiesībām Krievijā un žurnālistiesībām Krievijā, kādā ziņā mēs tad varētu šo tam aktualizēt. Labi, esam izsmēluši šodien tādu kārtību. Nākošā sanāksme būs 25. un 26. aprīlī Briselē. Visiem paldies un beidzam sēdi. Kas tas tāds?